Good morning to all of you, please. Labrīt, kolēģi, ieņemsim vietas un uh, piesprādzēsimies un laižam vaļā. we are already Mums ir zināms laika iespējams, mums bija nepieciešams nedaudz vairāk laika, bet eh, ņemot vērā realitātes parlamentā, proti komisāra kandidātu uzklausīšanu laika mums nav pār pāriem, tā kā aicinu no sirds jūs izteikties lakoniski un par lietu, tā kā lūdziet vārdu, jo tiešām mums laika nav. nav daudz esam nu, tādā sarežģītā situācijā. Un neskatoties uz to labu rītu jums visiem, prieks jūs visus redzēt. Un vēlos aicināt jūs apstiprināt darba kārtības projektu, var ierosināt to mainīt, ja nepieciešams. Lūdzu, tad konstatēju, ja neviens nevēlas izteikties, ka darba kārtību varam apstiprināt patiesajā redakcijā. Par paziņojumiem pēc brīža vai kāds vēlas ko pieteikt atļaut dažādi. Es teiktu, ka mums jau tāds atspringtiem darba grafikam vai kādi lūgumi papildināt darba kārtību. Nē, šie ka nav. Nu, tad no savas puses pavēstīšu jums, kas tad tika izspriests koordinatoru sanāksmē. Eiropas ombuda īpašais eh, paziņojums eh, attiecībā uz eh, Frontex. Koordinatori pieņēma lēmumu lūgt sastādīt ziņojumu un aicināt Lība komiteju sagatavot atzinumu šajā jautājumā. Otkārt priekšlikums no manas puses attiecībā uz īpašu procedūru, lai izskatītu babajāžu procedūru, babajāžu um, tātad um, procesu, nav attiecībās procedūrām, kas ir, um, tātad uh, nav vēl izskatītas, un, un šis lūgums tika apstiprināts. Eiropas uh, ombudai tiesības sarga vēlēšanas pieņēmām. Uh, lēmumu nosūtīt uh, vēstuli Šulcekungam, parlamentu priekšsādātājiem, un pieprasīt balsojumu decembrī, pēc tam, ka ir pat, pat labāk tikai viens vienīgs kandidāts. Nu, un tas īstenībā arī viss. Mums bija tāda pagara diskusija par uh, komiteju mm, tātad uzklausīšanas uh, programmēšanu, par, par grafiku un par internetu portālu. Daudz ko citu vēl pārunājām, daudz runājām, daudz diskus, diskutējām, bet, nu, svarīgākie lēmumi, kas tika pieņemti, bija tādi, kurus es pieminēju. Tagad pārējiem pie petīcijām, par kurām diskutēsim šeit un šodien. Mārijas kungs, ko vēl sacīt, lūdzu? Priekšstādātājs, dārgie kolēģi, runājot par eh, publiskajām uzklausīšanām, kas tiks organizētas 2015. gadam, ECR grupa iesniedza divus analītiskus priekšlikumus. Viens priekšlikums attiecas uz publiskas uzklausīšanas organizēšanu par Vācijas kara reparācijām. Šis temats nodarbina pilsoņus Grieķijā, Itālijā un Polijā. Tas ir temats, kuru mēs uzskatām par ļoti svarīgu. Mēs to attīstījām, izklāstījām koordinātoru sanāksmes laikā. Tieši tāpat mēs arī izklāstījām savu priekšlikumu par Smolenskas avio katastrofu. Mūsu priekšlikumu noraidīja koordinācijas sanāksmi, sanāks laikā. Mēs nepieņemam šo lēmumu. Mēs vēlamies, lai tiktu pieņemts lēmums pašā komitejā, un lai komitejas locekļi katrs paustu savu viedokli. Tāpēc mēs uzskatām, ka pat labam priekšsēdētājs kundze jums ir jādod mums iespēja izklāstīt mūsu priekšlikumu, un tad par abiem priekšlikumiem notiks balsošana, jo mēs uzskatām, ka visai komitejai jāpieņem lēmums kopumā par šo ļoti svarīgo tematu. Mēs šo Vācijas reparācijas, kara reparācija jautājumu uzskatām par īpaši svarīgu, tas, kā jau minējis, kar eh, arī Itālija un Polija, ne tikai Grieķija, un es domāju, arī katram deputātam par to jāpieņem lēmums, katram ir sava atbildība šai jomā. Mēs paliekam pie mūsu priekšlikuma, mēs uzskatām, ka jānorisinās diskusijai un balsošanai par abiem tematiem, tātad Vācijas kara reparācijas un aviokatastrofas Smolenskā. Paldies! Nav Mr. Mārijas Disvu. Mārijas kungs, koordināto darba kārtībā bija šie jautājumi, un mēs pieņemam lēmumu, ko tad darīt ar uzklausīšanu. Margarita, lūdzu. Um, just, uh, Mr. Mārijas kungs, pavisam īsi. Jūs bijāt tas, kurš uzstāja, ka nekavējoties ir jābalso par šo jautājumu. Daudz citu uzskatīja, ka Tas nebūtu nav nepieciešams, ka mēs kādā gadījumā neesam gatavi pieņemt lēmumu šajos jautājumos. Mēs aicinājām to mm, atlikt, aicinājām eh, iedarbināt rakstisko procedūru, jūs noliecāt. Mēs neesam tagad vairāk gatavi kā, kā, tad, kā koordinātoru sanāksmes laikā. Ļaujiet man pabeigt, lūdzu. Es nevēlos būt nepieklājīgi, bet, ja jūs atkal uzstāsiet, es nešaubos, ka jūs izbalsos. Tā kā es jūs aicinu tiešām labāk sagatavoties lēmumu pieņemšanai šajā, šajā jautājuma sakarā, um, tad, kad mēs jūs varēsim arī atbalstīt, attiecīgi, ka būs vairāk informācijas. Pirms, ja jūs uh, uzstāsiet, mēs balsosim, bet uh, nelaiet ilūzijas, mēs uh, jūs izbalsosim, man tas nepatīk. Priekšstādētāji, jā, mēģināšu nedaudz um, nomērināt sakarstu šos prātus. Koordinatori nolēma, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tādu šo iniciatīvu noklausīsim, mēs lēmumu par to pieņemam. Turklāt mēs pieņemam lēmumu iesniegt lūgumu organizēt otru uzklausīšanu 15. gada otrajā pusē. Iesniedzām šo lūgumu institūcijas priekšniecībai attiecībā uz petīcijas tiesībām, kā arī lūgumu iesniegt informāciju par internetu portālu otro fāzi. Jā, varbūt jūs, eh, mans kolēģi, tagad jūs nevarat apstiprināt, bet es skatos apkārt un redzu, ka vairums eh, tomēr neatbalsta jūsu priekšlikumu. Tādēļ mēs pieņemam lēmumu atlikt lēmumu pieņemšanu. Es tam dēju priekšlikumu, kā arī jūsu priekšlikumu. Kāds cits priekšlikums? Un uz nākamo sanāksmi, kāds spriedīsim par 2015. Eh, gadu otrās puses darba kārtību. Un eh, šeit eh, komitejā tika panākt vienošanās par šo procedūru. Jūs acīm redzot nepiekrītiet. Došu jums vārdu, lai vēlreiz precizētu jūsu nostāju, bet uh, tad iesim tālāk. Mana nostāja ir nepārprotama. Es pats koordinatoru sanāksmē jūs lūdzu nepieņemt lēmumu šodien, lai analītiski sīksmāk varētu tiktu apspriest viss priešlikums. Ar šādu priešlikumu es nācu klajā sākumā. Līdz ar pēc tam jūs koordinatoru sanāksmē uzstājāt uz to, lai tik pieņems lēmums par to, kas notiks pirmajā pusgadā. Tāpēc uh, koordinatoru sanāksmē tika balsots par priekšlikumiem. Tā tad ir lēmums no koordinatoru puses. Es šim lēmumam nepiekrītu. Tagad tā kā viss ir uh, atklāti, Eh, sabiedrības gaismā, jūs sakāt vienu citu lietu. Jūs sakāt, ka mans priekšlikums netika noraidīts, ka jūs to skatīsiet otrajā pusgadā. Tā jau ir cita nostā. Ja jūs priekšlikums un jūs lēmums ir tāds, ka otrajā pusgadā mēs apspriedīsim iespēju izskatīt, eh, ka tiktu organizētas diskusijas par Smoļensku un Vācijas kara reparācijām un ka jūs neesat noraidījuši šo tematu, tad labi, tad apspriedīsim to otrē pusgada. Taču iepriekš koordinātoru sanāksmē jūs pieņemāt lēmumu noraidīt manu priekšlikumu, tāpēc es to tagad ceļu gaismā komitejas sanāksmē. Tātad, ja paliek vēl atklāts mans priekšlikums par Smolenskas aviokatastrofu un Vācijas kara reparācijām otrajā pusgadā, tad labi, tad, lai tā būtu. Nu, tās bija mēs mums no sākta gala. Jā, tieši tā. Nu, tieši šādu lēmumu arī pieņemam. Varbūt jūs bijāt pārāk satrauc, lai, lai to piefiksētu vispār. Es zinu, kāds lēmums tiek pieņems klaiz no zāles deputāts. Jums par to jāziņo. Nu, jūs redzēsiet, ka vairākums eh, pieņem lēmumu neatbalstīt man priekšlikumu kopumā. Nu, tagad, ja jūs pieņemat lēmumu, kā man priekšlikumi būtu jā, jāizdiskutē otrajam nākamā gada pusgadam, nu tad varam par to arī vienoties. Priekšsādētāji, jākopā ar sociāla demokrāta priekšlikumiem, kurus saņēmām tikai šorīt rakstiski. Nu labi, man ir skaidrs, ko tad darīt tālāk ar šo vēstuli. Vēstuli, ko nosūtīsim mūsu parlamentu priekšniecībai, mūsu bosiem, un tad ejam tālāk. Pāriem pie konkrētajām pētīcijām, kuru apspriešanas dēļ esam šeit sanākuši. Vēlēs es kunga pārskats, ar to sāksim. Par Eiropas tiesības sargiem bombuda ikadējām aktivitātēm 13. gadā. Balēs kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, sākšos īsi. Un var izteikties tādēļ, ka ziņojums ir teicams, ar Elijas kundze to ir sagatavojis un pirms vairākām dienām mums bija iespēja viņu uzklausīt un bijām viensprāts, ka viņi tiešām ir teicami pastrādājusi. Vēlos vien norādīt, ka šis ziņojums nu, faktiski ziņojums par diviem tiesības sargiem, Diemandūras kungs, kas, kas tātad beidz savus pilnvaras pār, nu, no Reilijas kundas, kas pārņēma viņa pilnvaras par 13. gadu otrajā pusē. Un pateicoties viņas pieredzē, viņa bijusi arī īrijas nacionālais tiesības sargs. Un ļoti efektīvi spēja uzsākt darbu jau no pirmās dienas. Un, kā es sacīju, 24. septembrī mēs arī uzklausījām viņas pašas eh, prezentāciju, viņas stādīja priekšā šo iegadējo ziņojumu, un vēlos tiešām uzteikt viņas darbu, darbu pie šī ziņojuma. Viņi ir ieklausījusies dažādos komentāros, un šis ziņojums ir ļoti tāds uh, lietotājiem draudzīgs, tā to varētu definēt. Eiropas tiesības sārga loma. Loma ir izcelt uh, pilsoņu bāžas un ļaut viņiem, palīdzēt viņiem gūt kontaktus ar Eiropas institūcijām, un es šaubos, ka arī mūsu atceras mūsu ziņojums to sekmēs. Vēl viena lieta būtu jāpiemina. Dokuments, kas saucās laba administrācija praksē, un tad, tad to arī ir izstrādājis tiesības sargs. Tas arī nav slikts dokuments, bet tur ir viena problēmiņa. Problēma saistās ar tulkojumiem. Un es vēlētos eh, aicināt tomēr šo ziņojumu iztulkot visu dalībvalstu valodās, lai mēs visi varētu ar to iepazīties. Pat labāk tas pieejams tikai angļu valodā, bet nu, es ceru, ka tuvākajā nākotnē tas tiks iztulkots. Un eh, ziņojuma projekts tiks izskatīts 11. novembrī. Un cerams, ka komitejā balsojums notiks decembra sākumā, un plenāra sēdē janvārī savukārt varētu balsot par šo ziņojumu. Es zinu, ka tie ir tādi diezgan ambiciozi datumi, bet tomēr šis tāda dokuments jau ir pieejams mums visiem, un, un es ceru, ka varēsim cieši sadarboties, lai šos mēģus arī realizētu. Nu, vēl vēlos izmantot šo iespēju, lai jūs pārliecinātu, ka labprāt uzklausīšu jūs komentārus un idejas, kopā strādāšu ar ēnu referentiem. Nu, es ceru, ka devs pie šī dosie turpināsies laba sadarbības garā. Un, tas dos mums iespēju turpināt uh, uzlabot jau, jau tā nesliktās uh, prakses un, un Eiropas tiesības sārga darbu. Paldies uh, vārds kolēģiem, paldies jums par ieguldīto darbu. Tas ir būtisks darbs tiešām. Un, Žem stiprē, stiprināt uh, sāknis starp mums un Eiropas tiesības sargu, tas gal galā nāk par labu tik mūsu pilsoņiem, tas ir svarīgi, un vēlreiz paldies jums par darbu. Mums melsimies uh, iedvesmi no jums, uh, lai mēs varētu līdzīgā mm, vīzē turpināt strādāt nākotnē, ja mums kaut kas līdzīgs jādara. Smecīgums tādā. kundze, respektīvi ASPN referente, gatavoja šo ziņojumu un uh, vēlos uzteikt arī Valences kungu par teicamo darbu. Mm, ja labprāt turpināšu strādāt ar viņu un citiem ēnu referentiem pie šī atzinuma, tas tiešām ir svarīgs atzinums un var piekrist vairumam tēju šajā ziņojumā, bet tomēr es vēlētos, lai nu, daži no tēzēm, lai gan saņemtās tikai vakar, lai tās tik nedaudz pagrozītas. Jā, nu, visu nakti jau to nesēdēju pie šī ziņojuma, bet eh, no nu, pirmā projekta, dokumentu projekta redzu, ka daži no ierosinātiem grozījumiem, nu, tur vajadzētu viņus nedaudz ar saturu tomēr apaudzēt vairāk. Un tad ātri iziešu tam cauri arī. Nu, piemēram, ar prieku uzklausīju, ka tiesības šogad ir sazinājies, tad ir, ir strādājis ar 23 tūkstošiem uh, personu un apmēram 4 tūkstošu lietu izskatījis, un tas ir liels uh, uzlabojums, un lielā mērā pateicoties tam, ka Mērija Orelī, viņai bijusi praktiski pieredze un būtu darbā īrijā, un tikai pusgadu strādājis šeit, bet jau lūk lielais rezultāts. Un tomēr ievērojam, ka pilsoņu prasība ir bijis nedaudz ma mazāk. Un jautājums kādēļ? vai tādēļ, ka viņas sūdzības nebija apmierināmas, vai tādēļ, ka tās neietilp Lombuda kompetencijai, vai kā. Nu, tur jāapskatās tuvāk, kā to skaidrot. Ir svarīgi, lai uh, tiesības sargs, lai ombuds mums uh, norādītu, kāda ir šāda atšķirība, lai viņš mums to paskaidrot. Pilsoņiem jāzina, kāda informācija nepieciešama, lai piekļūtu ombudam un lai nebūtu pārliek daudz birokrātijas. Nu, jā, droši vien, ka kaut kādā tiesības sargs strādā pilsoņu vārdā. Un nu, vēl viena lieta, ko piefiksēja, 64% no sūdzībām bija vērstas pret komisiju un tikai 4,3% pret parlamentu. Nu, jāapstās arī kādēļ, kur tad eh, tas suns aprakts. Nu, kādai, kaut kādai problēmai tur jābūt noteikti. Un arī pamatā sūdzības eh, vērstās pret eh, sliktu administrāciju un caurskatāmības trūkumu, kas ir ļoti svarīgi koncepti, jēdzieni, ja mēs vēlamies, lai pilsoņu uzticēšanos institūcijām, tas jānovērš tātad slikta administrēšana, pārvaldība un, eh, un eh, caurskatāmības trūkums. Jā, darba daudz, tāpēc nevilkšu garumā, bet īsti par Frontex. Nu, Frontex eh, šķiet, ka organizācija, kur, kur pārsniedz, pārsniedz šo 20% neatbilstības māžu, un jāstāsta, kam viņi neatbilst. Tātad rekomendācijas, ko, es, ko izstrādājas ombuds, izskatās, ka Frontex tur nespēja tikt ar tām galā. Nu, mēs pēc vēl runājam par TTIP eh, līgumu, tātad eh, saskatāmību šā jomā. TTIP eh, līgums, protams, visi esam par to dzirdējuši, pilsoņi man tas nav svešs, pilsoņi diezgan skaidrs apzinās, kas tas ir un ka tas ietekmēs mūs visus. Tā kā arī šeit būtu daudz vairāk saskatāmību nepieciešama attiecībā uz TTIP izskatīšanas gaidu. Šeit pilsoņi pauduši lielas bažas. Grasos nu, turpināt sekot rūpīgi līdz šiem, šiem notikumiem kopā ar Valences kungu un citiem. Uh, um, ēnu referentiem, ka tas ziņā paldies jums par darbu un turpināsim strādāt. Paldies, Margarita Lūdzu. Es nebiju ēnu referents, bet vēlos vien uzsvērt, ka tā ļoti laba doma, ja mēs tātad uh, paskatīsimies tuvāk šos jautājumus, ko, kas tika uzsvērt, un, un es arī koordinātoru sanāksmē pieminēju kā arī jā, jāteicās eh, parlamentāriešu kopumā vairāk, vairāk informēt par tiesības ar par ombudu. Pēc eh, vēlēšanām vajadzētu sveikt varbūt viņu uzaicināt šeit, lai visi komiteja iepazītos ar viņu. Protams, nu, ka bija uzklausīšana, visi bija aicināti piedalīties, bet bija nedaudz tā kā absurdi, ka tad, kad viņi tika ievēlēti un tādi formāli, viņi netika eh, sveikti, netika organizēts tur piesminoši debats, plenārs sēdē, kas tam līdzīgs. Uh, Tā kā būtu ļoti labi, ja mēs eh, plenārsēdi iesaistītu šajā procesā, jo šis tiesības saks taču ļoti, ļoti vajadzīga un svarīga institūcija. Mārijas kungs. Eh, eh, es kā ēnu referents vēlos sacīt, ka mēs sadarbosimies ar Valēsas kungu. Uh, mūsu uh, ziņojums būtu ļoti labs. Protams, mums nebija iespējams uh, sīki izskatīt šo ziņojumu, jo to vakar saņēmām pēc astoņiem vakarā, un jūs jau saprotat, ka mūsu nostāja ir jāizstrāda ilgstošāk laika gaitā, taču uzmetot pilno, uh, pirmo acu uh, skatu, mēs saprotam, ka uh, te var uh, veikt būtisku secinājumus, lai palīdzētu ombuda darbībai. Ombuds tiešām īsteno ļoti veiksmīgu darbu, un es domāju, ka šādā virzienā mums ir jādodas, mums ir jābūt iespējai prezentēt, iesniegt arī kāds grozījums. Divas temats, es domāju, jau sākotnēji var skart, lai citiem kolēģiem būtu iespējas. Par pirmo jau izteicāties Frontex. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo ļoti daudzas sūdzības attiec uz Frontex darbību. Frontex uh, darbojas um, tādā jutīgā jomā robežu aizsardzībā. Tad saistīts gan uh, ar bēgļiem, gan ar nelegāliem imigrantiem. Tātad Frontex darbība ir būtisks temats, kas nodarbina mūsu prātu. Otrais temats ir ar trojkas darbību pretinstitucionālā veidā. Mēs jau runājām par to ar vidutāju. Būtībā trojkā darbojas Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka divas Eiropas saimnības iestādes, kas trojkas ietvaros darbojas būtībā kā institūcija ārpus Eiropas Savienības. Šī darbība netiek pārbaudība, pārbaudīta, tā nav caurskatāma, tiek pārkāptas cilvēku tiesības. To ir vērts izskatīt un savā ziņojumā mēs to atainosim, jo Eiropas komisijas darbība kā trojkas sastādārs darbība un Eiropas uh, centrālās bankas darbība trojkas ietvaros ir pretrunā Eiropas Savienības institūciju darbībai, pamatoties ar līgumu. Tātad Eiropas centrālā banka ir eh, tehniskais eh, padomdevējs eh, trojkā, bet vienlaiks arī aizdevēja un vienlaiks tā arī sava nozīme Eiropas centrālajā bankā mēs sīki par to stāstīsim nākošajā sanāksmēs, protams, sadarbosimies ar referentu Valēses kungu, bet eh, jau pati mm, vidutāji sarunās eh, pirms pāris nedēļām norādīja, ka šeit ir nopietnas problēmas, un tātad tas attiec uz trojkas darbības pārbaudīšanu. Paldies! Paldies, nevis, ka vēl kāds vēlos izteikties, tomēr Eleonora Lūdzu. Nu, vēlos vien uh, sacīt, ka SKN referenci Respektīvi, ēna referents uh, no manas frakcijas vēl nav iecelts. Es domāju, ka es tā būšu, un tad katrā ziņā noteikti sadarbošos ar jums, bet nu īsti skaidrības vēl nav. Labi, paldies tev, Beatrise. Paldies priekšstādātājiem, un uh, paldies arī par sniegto informāciju. Domāju, ka ziņojums tiešām nav slikts. Uh, Un es domāju, ka mums komitejā teicam iespēja apliecināt ne tikai institūcijām, bet arī pilsoņiem, ka mēs, un mēs varam tā sacīt vienas medaļas divas puses, un ka mums jāsadarbojas, jāsadarbojas ar tiesības sargu, lai, lai mēs strādātu pilsoņu interesēs. tiesības sargu darbs ir svarīgs. Ja es to mēģinātu rezumēt vienā vārdā, tad savskatāmība būtu šis eh, vārds, šis termins, kā es to definētu. Ne eh, tikai par TTIP un, un, un citiem līgumiem runājot, bet arī par migrācijas plūsmām runājot, piemēram, un, eh, un līdzīgiem jautājumiem. Frontex tika pieminēts. Eksperta komitejas darbs. Mēs esam tāds kā loks uz institūcijām no mūsu pilsēm viedokļa raugoties. Un, Un nu, mums būtu jāsakmē arī tiesības ar Gombuda darba caurskatāmību, tā sacīt, un, un popularitāti. Ja mēs to neesam vienojušies par ēnu referentu, droši vien, ka es tā būšu. Un visbeidzot. Pilnībā atbalstu Margaritas eh, priekšlikumu, ka vajadzētu tiešām ombuda. Um, popularitāti, atpazīstamību, tā sacīt, eh, sekmēt šajā institūcijā. Es domāju, ka vajadzētu norganizēt plenārsēdē, tiesības sarga oficiālu uzņemšanu kādām tuvākajām plenārsēdēm tiešām ir svarīgi. Un lai viņa tiktu atzīta kā svarīga persona, kā tātad amatpersona, kas personalizē cilvēku pilsētiesību aizsardzību. Now, Jarek, the floor is yours again. Lūdzu, vārds vēlreiz ir tev. Paldies priekšstādātāji, paldies par eh, visiem, kas sniedz savu ieguldījumu. Viena lieta gan ir jāuzsver, jo ļoti svarīgi, ka šis igada ziņojums attiec 2013. gadu. Tā tad jāpaņ, jāņem vērā to, ko sagatavoja uh, ombuda kundzei Mēs balsosim par šo ziņojumu janvārītā, tad mēs eh, noslēgsim 2013. gadu un jau pat labāk esam 2014. gadā. Un, uh, eh, Ombud kundze strādā kā parasti, es, tāpēc es ieteiktu palikt pie būtiskajiem punktiem, uz kuriem norādīja Ombuda kundze savā ziņojumā. Taču es uzskatu, ka galvenie temati, kā Saurskatāmība un piekļuve ombudam ir ļoti svarīga, un es domāju, ka mēs varam uzlabot šo pusi. Ombuda kundze ir paveikusi milzīgu darbu, uzlabojot savu biroju darbību, un smeļoties no viņas pieredzes arī mūsu komiteja varētu iegūt. Viņas darbu padarot caurskatāmāku un eh, redzamāku Eiropas parlamenta deputātiem nāk tikai par labu. Es piekrītu Okens kundzei, ka tam mums būtu jāpievērš uzmanība. Runājot par Frontex, jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums, taču vēlos atgādināt, ka mums ir īpašais ziņojums um, e, no Eiropas ombuda puses, un tur arī šis jautājums ir skatīts um, sadarbībā ar Lībi komiteju, mūsu komiteju, protams, tas ir atsevišķs temats. Un tā pieminēšana mūsu ziņojumā ir svarīgi, taču es uzskatu, ka tas tiks skatīts plašākā mērogā pēc tam, tad par to mums nebūtu jāuztraucas. Runājot par lūgumrakstu skaitu un piekļuvu ombudam, jā, tas ir ļoti svarīgi. Es to tūlīt pat piefiksēju, kad ombuda kundze prezentēja savu ziņojumu. Tas liecina par to, cik ievērojami viņi varēja uzlabot iepriekšējo ombuda darbu, taču uh, varbūt tur nav uh, gluži viss skaidrs. Mēs varētu gūt, uh, tikai iegūt no viņas pieredzi. Drīz tikšos ar ēnu referentiem un atsevišķi un esmu pārliecināts, ka mēs varam uzlabot šo ziņojumu. Un esmu gatavs ar jums sadarboties nākotnē. Paldies! Liels paldies, tagad priekšsēdētāji! Iedošu jums darba grafiku pārējai procedūrai par šo ziņu. Visas valodu versijas būs pieejamas 28. oktobrī un 11. novembrī mēs izskatīsim ziņojumu projektu. 12. novembrī ir grozījuma iesniegšanas termiņš un balsojums šajā komitejā norisināsies 2. decembrī un balsojums plenārsēdē notiks janvārī. Tātad rūpīgi izlasiet to, nāciet klajā ar jūs grozījumiem un esmu pārliecināta par to, ka Jareks tos atbilstoši un dāsni izskatīs. Paldies! Tagad. Mm, mums šeit ir Eiropas komisijas pārstāvis un pāriem pie septīta darba kārtības punkta. Lūguma raksts 0745 šērsvītra 2013, ko starptautiskā sporta preses izdevuma apvienības vārdā iesniedz Grieķijas valstspiedrīgais Jonis Dāris par akreditācijas maksājumiem, kas Eiropā ir jāveic sporta žurnālistiem. Es saprotu, ka Daras kungs ir klāt. Es saprotu, ka arī Deivids uh, Nārts ir šeit un arī Žans Pols Savārs. Tā kā visi trīs esat klāt, vai jūs lūdzu varētu izteikties, un es jums nedošu vairāk par divām minūtēm. Lūdzu, lūdzu Dāras kungs. Ksiotimē. Cienījumā priekšstādājas kundze, Eiropas parlamenta deputāti. Es kā Eiropa, AIPS, Eiropa, Eiropas sporta presas izdevuma apvienības uh, priekšsēdētājs, te ir pārstāvots 48 Eiropas valstis, 55 tūkstoši locekļi, uh, tie visi ir profesionāli. Žurnālisti, kas pārstāv gan drukātos, gan elektroniskos pašaziņas līdzekļus, cilvēki, kas strādā 365 dienas uh, gadā eh, grūtos apstākļos. Eh, pateicos par šo uzaicinājumu. Pēdējo gadu laikā eh, dažas sporta federācijas un organizatori ir izveidojuši tādas apstākļus, plašsaziņas līdzekļu sārakstus, kas padara sporta žurnālisti darbu vienveidīgi un apgrūtina to. Tas ir pret vairākiem principiem. Preses brīvība no žurnālista puses, uh, pret tiesībām saņemt informāciju no Eiropas pilsoņu puses. No nu, pretgodīgi konkurenci no tirzniecības attiecība puses. Pirms ir par vēlu, mēs uh, aicinām Eiropas Savienību aktīvi iejaukties um, pamatiesību ievērošanā, un, un e, aizstāvēt mūsu intereses. E, protams, e, ir zināmas, zināmas tiesības attiecībā uz radio pārraidēm, taču nekādā gadījumā nedrīkst pieprasīt maksu par akreditēšanos vai kaut kā ierobežot preses uh, relīzes pirms vai pēc pasākumiem. Eh, sporta klubi, federācijas un organizatori nosaka uh, patvaļīgā veidā, kurš, kur, kura radiostacija maksās un kura nemaksāt, š, nemaksās šīs lielās maksas. Tagad došu vārdu Davidam Naitam, IPS Europe valdes loceklim un Beļģijas sporta žurnālistu asociācijas priekšstādātājiem un arī Žanam Polam Savas, Savartam, AIPS valdes loceklim. Viņi jums pastāstīs par uzskatāmiem piemēriem un parādīs, kā šī problēma ikdienu bīstami pieaug. Paldies! Paldies! Grieķu valodā turpina priekšsēdētāji un angliski tagad vārds Nērta kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es jums sniegšu dažas paraugus ar problēmām, ar kurām saskaramies. 2011. gadā Manchester United Marsejā spēlē Čempionu līgā un Francijas organizācijas organizācija un Marsijas, Marseļas pārstāvjiem nevajadzēja maksāt uh, akreditācijas maksu, bet pāriem bija jāmaksā 26 tūkstoši eiro katram, kurš gribēja šo maču pārraidīt uh, eh, par rādio. Protams, nevienam nebija iespēja tādu maksu maksāt. Francija šādu maksu ir aizliegusi, jo EFA ļauj katram sporta klubam Eh, mačā iesaistīt divus radiopartnerus, un viņiem jāmaksā tehniska maksa tūkstoši eiro, bet tie ir noteikumi, ko nedrīkst stingrā kārtā izvirdīt. Augustā Rumānijas radiostacija pēkšņi bija jāmaksā 4000 eiro Bukarestas playoff mačā, bet eh, šo maču pat nevarēja pārraidīt. Vietējais klubs arī var iecelt uh, savus kluba radioreportierus, ziņot uh, par šo sporta pasākumu, līdz ar to nav neatkarīga informācija. 2012. gadā Spānijā pēkšņi tika pieprasīti 12 tūkstoši eiro. Sporta klubi e, saņem līdzekļus no uh, reklāmām. Nevar pieprasīt tik milzīgas summas no radio žurnālistiem. Starptautiskā velosporta apvienība, sporta uh, čempion, uh, čempionātos pieprasa 250 eiro uh, piekļuvēji tīri. Tas taču nav pieejams, vai ne? Liels paldies! Un tagad vārds Žanam Polam Savāram. Madame la Présidente, bien... Paldies, priekšsādātāji. Protams, tas neatiec tikai uz sportu, bet mēs uzskatām, ka sporta informācija ir jāaizsargā tāpat kā visa cita informācija. To jādara ar pamatiesību hārtu piekļuvē sporta pasākumiem, mēdījiem jābūt uh, brīvai un uh, bezmaksas, tāpat kā mm, tas ir nodrošināts Francijā. Un Tas tā ir, tāpēc, ka mēs esam cīnījušies eh, strādājot ar eh, mūsu valsts politikas pārstāvjiem, un eh, par šo likumu nobalsoja gan labēji, gan kreisie. Šo likumu ievēro visa Francijas sporta kustība, to ievēro arī ārvalstu organizācijas, kuras Francijā rīko sacensības vai mačus. Kad Francija organizēja regbija pasaules kausu, uh, Eh, pas, Pasaules regbija federācija eh, gri, gribēja likt, lai Francijas radio maksā, kaut arī likums to neparādz. Nekavējoties eh, mūsu likums aizliedza IRB prasīt, lai radio un televīzijas žurnālisti maksātu. Es varētu minēt citu arī citus piemērus. Šis mačs Marseļas Olimpika un Manchesteras United. Es eh, sazinājos ar saviem Eiropas kolēģiem, un mēs aicinājām nākt klājā šo petīciju. Priekšsādātāji, es tam tiešām ticu. Es esmu šeit, un es ticu Eiropai. Es domāju, ka ir absolūti nepieciešams nu, izveidot reglamentējošu juridisku satvaru par uh, Eiropas līmeni, un tas ir jāievēro visiem jo mm, tas ir, jo situācija kļūst aizvien sliktāka. Situācija komerciālajā sportā aizvien pasliktinās. Mēs piekrītam komerces sporta principiem, bet uh, mēs nevaram piekrist tam, kā m, mm, nabadzīgākie vai trūcīgākie tiek izslēgti un ka presē ir jāpērk piekļuvi stadioniem. Uh, Tāpēc es, um, tas uh, atkal piespiež mums uh, šo informāciju pārdot tālāk. Vai mēs esam gatavi maksāt par uh, dārgāku presi? Protams, ka nē. Un tas nozīmē, ka te mēs vairs neesam žurnālisti, te mēs vienkārši esam reklāmu tālāk nodevēji, sliktākajā gadījumā propagandisti, un mēs nevaram vairs izsmeļoši ziņot par objektīvu patiesību. Tas ir pamatprincips žurnālistiem visā pasaulē. Ir vairāk citi jautājumi, ko es varētu uzdot. Bet, ne, labi, laikam es uh, nevaru, bet es sapratu, ka jūs gribējāt, sapratāt, ko es gribēju teikt. Paldies, un tagad vārds Eiropas komisijai Antonio Markslūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija pirmkārt atgādina, ka Eiropas Savienības kompetence sporta jomā aprobežojas ar ieguldījumu Eiropas sporta pasākumu veicināšanā un Eiropas dimensijas attīstīšanā sportā. Diemžēl Eiropas komisija nevar izmeklēt eh, sporta asociāciju vai citu privāto organizāciju atbilstību, darbības atbilstību eh, tādiem instrumentiem, kā Eiropas eh, Savienības pamatiesība harta, piemēram, Tas nav paredzēts uh, līgumos runājot par Eiropas Savienības pamattiesību hārtu atbilstoši 11. pārtam pantam. Tiesības uz vārdu brīvību ietver tiesību saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās un neņemot vērā robežas. Komisija tomēr atgādina, ka ievērojot subsidiaritātes principu, hartas noteikumu attiecas Savienības iestādēm un organizācijām, bet uz dalībvalstīm tikai tad, ka tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Un eh, sporta federācija gadījumā tā nav. Līdz ar to komisija nevar sākt pārkāpumu procedūru vai jebkādu citu eh, procedūru saistībā ar šo lietu. Šādu veidu jautājumu Eh, varētu tikt skatīti nacionālās tiesās, kam ir plašāka piekritība šādos jautājumos. Vēl viena lieta pie, pieminēšu par audiovizuālu mediju pakalpojumu direktīvu. Jā, tur ir iekļaut noteikumi, kur nodrošina informācijas pieejamību plašai sabiedrībai. Tie ietver televīzijas raidsabiedrību tiesības sniegt īsa ziņa reportāžu, lai informētu par notikumiem, kuri sevišķi interesē sabiedrību Šajos noteikumos e, nav e, iekļaut noteikumi žurnālistiem vai jebkādiem citiem pakalpojumiem, kas uh, nav iekļauti direktīvas 15. pantā. Paldies. Paldies. Saka priekšsēdētāji, tagad deputāti var izteikties. Saka Rafas kungs lūdzu. Saka, jā, Kundze. Paldies priekšsēdētāji. Šodien mēs skatām lūgumu rakstu, kuras temats ir uh, akreditācijas maksas uh, sporta žurnālistiem, sporta pasākumos. Kā jau minēja žurnālisti, viņi bieži vien ir spiest maksāt ļoti augstu akreditācijas maksu, un līdz ar to viņiem ir grūti pārraidīt šīs spēles. Es daudz gadus strādāju, eh, esmu bijis sportisti, un visi, kas nodarbojas ar sportu, zina, cik svarīgi ir pats pasākums, kā darbība. Es varu sacīt, ka sporta pasākumu informācija par tiem var nonākt līdz vis tālākajam ciematam, un cik svarīgi pašam sportistam ir ziņot par savu uzvaru. Un pēdējo gadu laikā sports manā skatījumā tīri amatieriski ir kļuvis par ekonomiskās darbības objektu, un līdz ar to ir parādījušies ļoti uh, parād, fenomeni sporta jomā. Un šīs parādības neatbilst sporta garam. Un tā notiek tāpēc, ka federācijām un organizatoriem nevis valsts iestādēm, kā to pieminēja komisijas pārstāvis, paš, uh, pašiem iespēja noteikt noteikums, un tas nozīmē, ka žurnālisti, bieži vien arī valsts uh, kanāla žurnālisti nevar uh, pārraidīt šos, šīs spēles, un bieži vien Champions League spēļu pārraidīšana tās ir federāciju ziņā, un tās tad izlēmi, kam, eh, cik, kam un cik jāmaksā. Ja tūlīt pat nebūs iejaukšanās, tad skaidrs, ka turpināsies šis process ar ierobežojumu uz drukāto presi un eh, presi internetā, un manā skatījumā tas neatbilst Eh, pam, Eiropas Savienības pamatiesību hartas 11. pantam, kas attiec uz vārdu tiesību un ietver tiesību saņemt izplatīt informāciju un ideju bez valsts iestāžu iejaukšanās un neņemot vērā robežas. Un tas attiec uz brīvību, plurālismu un vispār sabiedrības piekļuvi informācijai. Otkārt, eh, tiek ierobežota brīva konkurence Līdz ar to es uzskatu, ka sporta pasākumu atainošana un eh, preses uh, intervijas uh, pirms vai pēc spēles vai tiem, kas ir uh, kas skata šīs spēles neitrālajā zonā, nedrīkst ierobežot. Te paraugs nesniegšu, jo citi jau tas pieminēja, vēlos sacīt, ka tāpēc, komiteja ir jārīkojas, eh, komisija, Eiropas komisija ir jārīkojas, un eh, šis temats ir ļoti svarīgs. Un tāpēc šī lieta jāturpina skatīt. Paldies. Thank you very much. Liels paldies. Mārijas kungs, lūdzu. Jā, proedre. Priekšsēdētājs skundze, es uzskatu, ka pat labam apspriestais lūgumraksts ir ļoti, ļoti svarīgs. Un tur ir divas puses. No vienas puses te ir runa par cilvēktiesībām, tiesībām, kuras pārkāpj eh, zināmas federācijas, eh, privātas organizācijas, uzņēmumi, sporta klubi. Un tam ir saistība ar tiesībām uz uh, informācijas sniegšanu, saņemšanu un arī plurālismu. No otras puses te ir runa par dominējošā stāvokļa izmantošanu un 86. pāntu līgumā tiek pārkāpts līgums no konkrētu federāciju puses. Daži labi te uzskata Eiropā, ka sports ir tīri e, finansiālu avotu iegūs veids federācijas vispār netiek kontrolētas. Šietamās eh, federācijas pašnoteikšanās vārdā dalībvalstis nevar iejaukties šo federāciju darbībā. Neviens nav ārpus kopienas tiesību ietekmes jomas vienmēr ir jākontrolē gan uzvedība, gan darbība. Un šī lūgumraksta temats skar arī ekonomiskās tiesības, jo konkrētie žurnālisti nodarbojas ar uh, ekonomiska darbību, un to aizsargā Eiropas Savienības līgums. Viņiem, kā darba ņēmējiem, ir tiesības rīkoties brīvi un arī kā pakalpojums sniedzējiem ir šādas tiesības, un līdztekus tam nedrīkst būt tādas federācijas un organizācijas, kas ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli, kas tiem pat laban ir. Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai īstenot plašu pētījumu, un te es vēršos pie komisijas konkurences ģenerāla direktorātē ir jāpārbauda FIFA, UEFA, dažādas federācijas, sporta un uh, futbola federācijas. Tās izmanto savu dominējošo stāvokli. Tās pieņem lēmumu, lēmumus, kas uh, nedarbojas tikai kā uh, noteikumi Eiropas pasākumos, kā Čempionu līga bet vispār arī uh, skar katras dalībvalsts darbību sporta jomā. Un mērķis ir ierobežot konkurenci, ierobežot uh, futbolistu vai citu sportistu iespēju brīvi uh, kļūt par cita kluba locekli. Un Līdz ar to dažādās federācijas un organizācijas tikai terēt savu peļņu mums, kā komiteja, ir jāizrāda eh, vēlme pielikt punktu šai patvaļai. Nedrīkst šīs federācijas eh, būt pāri dalībvalsts un Eiropas Savienības eh, noteikumiem, jo ir izveidojusies pelēkā zona ārpus kontrolas, un mēs redzam, kā, pie kā tas novada milzīgas akreditācijas maksas. Es uzskatu, ka šeit komiteja ir jā, jāizrāda savu lemtspēju pret šīm federācijām, kas izmanto savu dominējošo stāvokli Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu visus kolēģis izteikties nedaudz, nedaudz īsāk nekā jūs, Mārijas kungs, jo mums laika pietrūks. Lidija Geringera lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Es nevēlos atkārtot to, kas šeit jau izskanēja. Man ir liela pieredze žurnālisma jomā, jo esmu bijis par žurnālisti un arī tele, polijas televīzijas programmu vadītā. Man šī problēma ir pazīstama. Es uzskatu, ka Eiropas komisija nevar šeit izvairīties no savas atbildības. Tā nevar sacīt, ka šī lieta nav tās kompetence. Mēs te runājam par tiesībām saņemt un izplatīt informāciju. Katram Eiropas Savienības pilsonim ir šāds tiesības, un visiem tās ir vienādas. Tas attiec gan uz cilvēkiem, kas šo informāciju saņem, gan eh, tas attiec arī uz žurnālistu, kas to sniedz. Piemēram, šeit mēs ir, esam dzirdējuši, ka Francijā Francijas žurnālistiem tiek piemērot vieni noteikumi, bet citas dalībvalsts žurnālistiem ir jāmaksā maksa. Mēs to nedrīkstam uzskatīt par kaut kādu iekšējo lietu. Protams, Eiropā privātajā tirgu ir daudz iesaistīto spēlētāju, par spīti tām komisija mēģina šo privāto tirgu regulēt, tas, piemēram, attiecas uz telekomunikāciju maksu. Mēs šeit esam noteikuši zināmas noteikumus, mēs esam samazinājušas, samazinājuši maksu šai jomā, un Eiropas komisijai arī ir izdevies mm, ieviest, eh, pieprasīt, lai būtu tikai viens eh, mobilo tālruņu lādētājs tirgu. Tātad arī šai ziņā ir jāregulē vienotais tirgus, jo te ir runa taču par tiesībām saņemt un izplatīt informāciju. Paldies! Paldies! Tagad vēlos dot vārdu Martēna kungam. Paldies, priekšsādātāji! Mani pārsteidz, mani nepārsteidz komisijas atbilde. Nemaz nepārsteidz, jo šobrīd komisija uzskata, ka Eiropai būtu jābūt uh, mm, tādai slaucamai govī, un pēc viņu izpratnes viss ir prece. Bet vai informācija ir tāda prece kā visas citas, man izpratnē nē, jo mēs te runājam par vienlīdzīgu attieksmi un par um, cilvēku tiesībām uz informāciju. Un attiecībā uz sportu vienalga, vai tā būtu rakstītā prese, uh, vai mm, rādio. Tā ir viss neaizsargātākā preses tirgus dāļa, lielie notikumi, formula un tam līdzīgi. Mm, to visu šobrīd uh, rāda tikai maksas televīzija. Un daudzi simti tūkstoši mūsu līdzpilsoņu nav spējīgi samaksāt uh, par tiesībām skatīties sporta notikums tiešraidē, tāpēc es vēlētos, lai šī petīcija paliktu atvērta, lai mēs varētu raudzīties, vai ir kādas iespējas iespēdot komisijas, nezinu, vai šis vārds ir atbilstošs, bet mums vajadzētu ko darīt, varbūt uzsākt tautas iniciatīvu, pilsoņu iniciatīvu jo FIFA, UEFA un visas lielās sporta federācijas dara to, kas tām patīk. Un, protams, ka vai, vai to var attiecināt uz informāciju, acīm redzot, atbildēm nē. Pīter, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji, pavisam īsi izteikšos par šo jautājumu. Mēs esam atbildīgi, komisija saka, ka nē. Otrakārt, vai mums patīk šī situācija, mēs sakam nē, nepatīk tas, kas notiek. Un tas, ko te saka mūsu patērētāji, um, netiek nodrošināta brīva konkurence, viedokļu brīvība un tam līdzīgi. Tāpēc es atstātu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, bet nosūtītu atbildīgajām komitejām, kur tas uh, labāk iedarētos, nezinu, iekšējais tirgus vai konkurences tiesības, jo gal galā mums kā parlamentam. Uh, ir arī netiešas uh, iniciatīvas tiesības, ja parlaments uzskata, ka šeit kaut kas ir jā, jāmaina. Mēs varam aicināt komisiju sagatavot attiecīgus tiesību aktus, un ja tā to nedara, tad tas arī ir jāpamato. Tomēr, kā jau teicu, mums būtu steidzami nepieciešama informācija no atbildīgajām specializētajām komitejām. Uh, Īsumā var teikt, ka arī man nepatīk situācija, bet eh, to mēs varam apspriest ar kolēģiem specializētajās komitejās, domājot par to, kādu parlamentu iniciatīvu tev ir iespējams uzsākt un eh, kā ir iespējams palīdzēt šajā situācijā. Thank you very much. Lielas paldies. Es domāju, ka tas, ko mēs varam darīt, eh, bet es atgriezīšos pie tā pēc neilga brīža. Vēlreiz došu vārdu petīciju autoriem pavisam īsi. Priekšsēdētājs kundze, mēs jums ļoti pateicamies, īpaši Eiropas parlamenta deputātiem, jo mēs uzskatām, ka viņas saprata problēmu, kas saistīta ar tiesībām arī nabadzīgiem Eiropas pilsoņiem saņemt informāciju Eh, tas saistīts arī ar eh, sportu piekļuvi. Un milzīgās eh, akreditācijas maksas mums neļauj kļūt kāds sportistiem, kas ir varoņi Eiropas Savienības pilsoņiem. Viss nav tirzniecības prece, viss nav pārdodams un pērkams. Ir arī tiesības sportistiem žurnālistiem un Eiropas Savienības pilsoņiem. Un mēs pateicamies jums, deputāti, speriet soli uz priekšu, izrādiet instīvu, viss nav eh, vienkārši prece, ko var pirkt un pārdot. Paldies, arī es jums pateicos, saka priekšsādātāji. Labi, tātad mans priekšlikums būtu tāds, ka mēs, eh, kā to piedāvāja Sakorafas kundze, Pīters Jārs, mēs eh, paturam šo lūgumu rakstu atvērtu mēs varētu to nosūtīt tālāk, un es domāju, ka uh, vislabākais risinājums būtu to nosūtīt atbildīgai komitejai, tā būtu kultūras un sporta komiteja. Mēs varētu lūgt viņu atzinumu, un balstoties uz to, mēs pieņemt lēmumu par to, kā turpināt šo jautājumu. Mēs uh, varētu raudzīties, vai likumdošanā ir kādi robi, jo tiesības uz uh, informāciju ir katram Eiropas pilsonim, to nosaka mediju direktīva. Un, ja kaut kas mediju direktīvā nav ierakstīts, tad nevajadzētu nozīmēt, ka tas nav jāņem vērā. Tāpēc mans priekšlikums būtu sēkojams. Šāds. Vai mēs tā varam rīkoties? Runātājiem nav mikrofons ieslēgts. Petition. Es domāju, ka to ir iespējams sūtīt uz IMCO komisiju, Jums jānosūta šis eh, lūguma raksts arī komiteja, kas atbildīga par konkurenci un eh, iekšējo tirgu. Paldies! Point taken. We, we Labi, saprotu. Nosūtams kultūras un sporta komitejai un IMCO komitejai. Un balstoties uz uh, viņu atbildi, mēs pieņemsim lēmumu, kā rīkoties tālāk vismaz eh, lūguma rakstu iesniedzēji saprastu, ka mēs šo problēmu uztveram nopietni un attiecīgi risinam. Labi, un nākamais uh, punkts manā darba kārtībā ir lūguma raksts 1596, kuras autore ir Lūsija Hārta. Un, un te ir daudz uh, līdzīgu lūgumu rakstu, nesaukšu tos visus. Uh, jo tie ir redzami jūs darba kārtībā. Šeit ir arī Renato Lelli no Itālijas. Kur jūs esat? Labrīt, aktā jūs esat klāt, jūs esat laipni aicināts. Un eh, šeit ir klāt arī pārdomas prezidentūra, bet tagad mēs pārējām pie pavisam cita darba kārtības punkta. Iepriekšējo lūgumu rakstu iesniedzējiet brīvi, ja jūs vēlaties, jūs varat iet, jo jūsu tēma ir pilnībā izskatīta. Un, un tagad pāriesim pie imigrācijas jautājumiem. Un vispirms došu vārdu Runāto Lēlī. Labdien! Es esmu Eh, tās struktūras priekšsādātājs, kas eh, palīdz eh, izšķirto, sadalīto ģimeņu locekļiem. Mēs saprotam, ka pašlaik tiek celtas sienas un žogi, un Itālijas valdība piedzīvo ļoti būtisku finanšu krīzi un recesiju, bet uh, viņi atļaujas uh, ielaist uh, pie mums nelegālos imigrantus laikā, kad uh, 7,5 miljonus cilvēku ir bez darba. Man Eiropas parlamentā šeit ir jāatzīst, ka šīs uh, migrantu plūsmas uh, rāda milzīgas problēmas, un tas. Uh, noveda mūs pie tā, ka mums uh, jāaptur Māre Nostrum programma no 23. Okto, 13. oktobra līdz šodienai Itālijā ir ieradušies 130 nelegāli emigranti, kas uh, izmaksājas 2 miljonu eiro. Tā ir nauda, ko var iz, izmantot, lai palīdzētu bezdarbniekiem, cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un daudzi it, Ziemeļa Itālijā pat izdara pašnāvības, un to varētu novērst, jā. Viņi varētu izmantot palīdzību no tās naudas, kas tiek sniegta nelegāliem imigrantiem. Imigrācija nav uh, tikai Itālijas vai Eiropas uh, programma, tā ir pasaules programma, un šī Māre Nostrum programma, kurā ir iesaistīti arī militārie spēki, un kurus um, uh, organ, un kuru organizēja mūsu aizsardzības ministrs Rigolēta, ir pagaidu sistēma, lai novērstu cilvēciskas stratēģijas, cerot, ka ES un ANO nonāks pie konkrētas nostājas uh, un spērs attiecīgas soļas attiecībā uz mūsu kaimiņu valstīm, piemēram, mm, situāciju Lībijā, Sīrijā, Un situācija ir īpaši bīstama, tāpēc, ka uh, Eiropā var iefiltrēties islāma fundamentālisti, kas var apdraudēt visu, kon visu kontinentu. Tas uh, var novest pie tā, ka Eiropā nokļūst uh, arī jaunas slimības, ebola vīrus. Un Mare Nostrum tiek vainota arī par to, ka tā ir ļāvusi kontinentā nokļūt narkotiku tirgotājiem. Nav konkrēts likumdošanas, kas ļautu viņus sodīt, un tāpēc viņi vienkārši paliek nesodīti par šiem nosod, noziegumiem. Mm. Es nedošu vairāk vārdu jums, ja dodu jums jau 20 sekundes, ne, nevairāk. Labi, es tad ātri pabeigšu šie izdevumi vairs nav ilgtspējīgi. Simtiem tūkstoši eiro ikdienu tiek tērēt šiem mērķiem, un šī organizācija vairs uh, nestrādā, bet um, 200 uh, cilvēku ir miruši, un tāpēc mums uh, šī problēma ir jārisina. Mums ir jānosaka, ka stingrāk kritērija, kas narkotiku tirgoņiem un teroristiem neļaus iekļūt uh, mūsu kontinentā. Oktobrī Milānā notika uh, demonstrācija, kurā tu atbalstīji simtiem tūkstošu cilvēku. Paldies, nu, nu īsti pakomentēšu, ka šī institūcija ir svarīga. Tiešām svarīga, lai neviens um, cilvēks nekļūtu par nelegāli tā sacīt. Viņš varētu būt neatrasties īsti uh, Mm, tātad eh, legāla valstī, bet viņš nav nelegālis. Tas, lūk, ir mans paziņojums, mana deklarācija, un tāda ir mūsu institūcijas kopējā nostāja. The... Tagad labprāt došu vārdu Filipam Kolambu, vai varbūt abiem, Dženāro Kārpo arī, nu tātad abiem Itālijas pastāvīgās pārstāvniecības eh, pārstāvjiem šeit. Paldies, eh, priekšsētāji, es esmu Filipu, Filipī Kolambu. Un um, paldies, ka uzaicinājāt mums, saku jums paldies pārstāvniecības vārdā, es pārstāvu šeit padomus uh, prezidējušo valsti pat labi. Un um, Lelī kunga aicinājums, uh, lūgums um, ir, uh, protams, um, aktuāls. Tas saistās ar vienu no mūsu prezidentūras prioritātēm. Tātad. Uh, Luksemburgā pēc pāris dienām notiks iekšlietu tieslietu padomas sanāksme, ministru padoma, ceturtdien notiks arī ārlietu padomas sanāksme un uh, jautājums par migrācijas plūsmām un migrācijas izraisīto spiedienu uz ārējām robežām būs uh, svarīgi jautājumi. Nu, protams, šeit uh, centrālā vidusjūra ir tas um, sāpīgākais punkts. Un um, darbs Itālijas prezidentūras um, vadībā starp citām dalību valstīm ir eh, nonācis pie tāda trīsvirzienu risinājuma, sacīsim. Un uzklausīsim tagad eh, lūk, šo prezentāciju. Pēkšņi sākās prezentācija, kuru uh, piesaka mm, kāda Spānijas pārstāve. Bet mēs atvainojamies, tas ir tāds tehnisks traucējums. Mēs atvainojamies par šo traucējumu, saka priekšsēdētāji. Nevietā parādījās šī prezentācija. Nu tā tad trīs virzienu tāds priešlikums tiek izstrādāts. Uh, Pirmkārt, ir jā, jāsakmē sadarbība trešajām valstīm, otrkārt ir jāstiprina Frontex kā aģentūras resursu loma, kā viņi palīdz uzraucīt robežas un, un, un tā tālāk, un treškārt ir jāuzlabo uzņemšanas nosacījumu un cilvēka reģistrāciju, pirkstnospējumu noņemšana, biometrijas datu noņemšana, tātad ar ārējām robežām tas ir svarīgs aspekts, kas ir jāstiprina. Lielī kungs jau pieminēja arī Nostrum operācija, programma. Nu, tā ir vairāk tā, tāda ārkārtas operācija, īslaicīga operācija, un kā pret tādu mēs arī pret to attiecamies. Tā nav tāds pastāvīgs risinājums. Un jāmeklē ilgtermiņa risinājumi, protams, un, un tad, tādējādi mums jāpāriet no šīs ārkārtas pieejas uz tādu struktūrētu, sistemātisku un ilgspējīgu pieeju migrācijas plūsmu risināšanai jo sevišķi centrālā vidusjūras reģionā. Nu, šeit uh, ir plānota jauna Frontex operācija, un mēs ceram, ka šī operācija uh, tuvākā laikā tiks arī finalizēta, respektīvi tiks plānošana pabeigta, un šī operācija varēs sekmīgi aizstāt Māri Nostrum operāciju, kas attiecas uz uh, Itālijas prezidentūras tātad tuvākiem plāniem, nu tad, uh, lūk, uzklausīja, uh, izklāstījums šos plānus, protams, labprāt paskaidrošu tuvāk. Uh, mūsu plānus um, attiecīgi būs šādi lūgumi. Paldies! Paldies, Kalambo kungs, vai jūs izteicāties viss tātad uh, Itālijas pārstāvniecības vārdā, jo te man ir vēl viens runātājs manā sarakstā, Čenaro Kārpo, vai arī viņš ir šeit? Jā, Čenaro Kārpo ir mans uh, kolēģis priekšstātā, nu es praktiski izteicos uh, mūsu abu vārdā. Labi, skaidrs. Tagad dod vārdu komisijas pārstāvim. Matiesam Arkam lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Temats, eh, ko skatām šodien, saistās ar deviņām pētīcijām, kas vairāk vai mazāk eh, saistās ar vienu tematu. Proti, mm, aicinājums rīkoties, lai novērstu mm, traģēdijas, kādas notika pie, pie Lampedūras krastiem pirms gada. Pētīcijas izstrādātas arī uzreiz pēc šīs traģēdijas pie Lampedūras krastiem. Un tādēļ eh, informācija, ko komisija ir sniegusi, savā ziņā ir novecojusi šai ziņā, un man liels prieks līdz ar to sniegt jums aktuālu informāciju šai komitē par to, kas tam noticis kopš tā laika. Kopš eh, tika pausti šie aicinājumi, tā skaitā petīcijas eh, tika risināti vidusjūras darba grupas ietvaros, un kas tad ir noticis, ko tad šī darba grupa Task Force 93 ir paveikusi? Darba grupa tika izveidota balstoties uz oktobra iekšlietu ieslēgt padomas lēmumu, kas tika pieņemts uzreiz pēc Lampedūras traģēdijas. Būtiski pēc pāris dienām tika pieņemts attiecīgs lēmums, un darbu papildās komisija, dalība valstis, aģentūras, parlaments, apvienoto nāciju struktūras un, un citi. Mandāts bija noteikti balstoties uz prevencijas aizsardzības un solidaritātes principiem, tad noteikti prioritāros pasākums, kas nepieciešami, lai efektīvāk uh, izmantot Eiropas saimnības instruments un politikas uh, līdzekļus, lai uh, mazinātu šādu risku iespējamību nākotnē. Un kāds tad ir politiskais izaicinājums priekšsēdētāji? Politiskais izaicinājums ir um, izait, izvairīties no tā, lai migranti vispār uzsākt šās dzīvību apdraudošas ceļojumus pār, pār vidusjūrē. Citiem vārdiem sakot, uh, Ehm, nodrošināt to, lai migrantam nekāptu laivās eh, pie Āfrikas ziemeļu krastiem. Un tas nozīmē, ka politiskie pasākumi būtu jāvērst lūk tieši šādā virzienā. Un uh, ir nepieciešama cieša starpība ar uh, tranzītu un izcelsmes valstīm, kas pārsvarā ir Āfrikā. Vidusjūras darba grupa, manuprāt, ir labs piemērs tam, uh, cik ātri un efektīvi darboties Eiropas saimnība, jo tikai pēc astoņām nedēļām kopš tā grupa tika izveidota, tā izstrādā ļoti detalizētu ziņojumu, kur tika izcelts pie piecas jomas un 38 dažādi pasākumi, kas būtu jāveic. Un uzklausot Itālijas eh, eh, prezentācijas, var sacīt komisijas vārdā, ka pasākumi, kas pat labāk tiek veikti, ko veic eh, prezidenta valsts un Eiropas Savienības padomi, pilnībā atbilst šīs darba grupas mandātam. Nu, detalizēt nepieciešos visiem 38 pasākumiem, vismaz par šīm piecām jomām, kas atbilst mērķiem. Parunāšu tātad pasākumu sadarbībā trešajām valstīm, aizsardzības programmas, cīņa pret cilvēku izniecību un kontrabandu, robežu uzraudzību, ko, piemin, ko pieminēja arī kolēģi un um, solidaritāte un palīdzība citām dalību valstīm. Tās lūk ir svarīgākās jomas un minējuši dažus piemērus, nu ko tad šī darba grupa ir paveikusi līdz šim. Uh, tātad pēdējā gada gaitā. Un šeit balstīšos uz pašu darba grupas ziņojumiem. Daudz no pasākumiem, kas tika plānot šīs darba grupas ietvaros, jau ir izvērsti un tiek īstenoti. Nu, progress varbūt ir, nav bijis tas ātrākais, bet katrā ziņā tas ir pastāvīgs, stabils un lielā mērā saistās ar to apstāklu, ka Nu, reizēm mums nākas eh, bez debatas ar ļoti sarežģītām valdībām. Ēģipta, Lībija, kur situācija ir ļoti smaga un ir eh, sarežģīti panākt eh, ātru progresu un darbā ar šīm valdībām. Un kas tad tāds pozitīvs būtu pieminams? Tā pavisam īsti pieminēšu svarīgāko politiskais dialogs ar Austrumu Afrikas valstīm. Šis dialogs ir uzsākts, būs ministru sanāksme Katumā vēlāk šo mēnesi un arī novembrī Romā notiks vēl viena sanāksme. Kopējā programma par mobilitāti un, un um, migrāciju ar Nigēru tiks parakstīta novembrī ar Maroku un Tunīsiju. Sadarbības līguma arī tiek īstenoti. Būs arī EASO projekts, tātad uh, Eiropas patvēruma meklētā atbalsta pierojas, tātad uh, sniegs Marokai palīdzību šajā jomā. Mobilitātes partnertiecības Jordāna tiks parakstīts iekšlietu tieslietu padomis uh, Kulāros uh, šīs nedēļas ceturtdienā Luksemburgā. Tāpat mm, ceram arī veidot uh, dialogu mobilitātes un migrācijas jautājumos ar Ēģiptu un Libānas oficiālais uh, pieteikums izskatīt šādu līgumu tiek izskatīts kopā ar dalību valstīm. Reģionālas aizsardzības programmas, uh, nu, mm, tātad Ziemeļāfrikai un Āfrikas ragam, šī, šo reģionu valstīm ir apspriest ar dalību valstīm, un mūsu mēģis ir uzlabot šīs reģionālās attīstības programmas, starpības programmas uz visu Ziemeļāfriku grasāmies iekļaut papildus pasākumus un arī iekļaut vairāk valstu. Paralēli tam sāksies informatīvās kampaņas svarīgākajās tranzīta valstīs, austrum un rietum maršrutu, tātad Āfrikas valstīs, sadarbībā ar apvienoto nāciju augsto pārstāvu cilvēku tiesību jautājumos un bēgļu jautājumos. Tāpat arī strādājam pie visaptroša plāna, lai vērstos pret cilvēku tirsniecību un kontrabandu, ciešā arī sadarbībā ar izcelsmes un tranzītu valstīm. Visbeidzot, pārismicināšanas programmas un humanitārie jautājumi. Nu, tas ir svarīgākais instruments, ar ko aizsargāt tātad iebraukšana Eiropas Savienībā. Tie ir legāli iebraukšanas avoti avēnijas, un par to arī pētīcijā runa. Mēs negrasāmies celot papildus kādas sienas vai aiz, aizslēgt visas legālās avēnijas, lai varētu ierasties Eiropā, bet šīs pārismicināšanas programmas leģitīmiem bēgļiem ir prioritāte. Robežu jautājums. Petīcijas autors norādīja, ka Itālija pagājušā gada rudenī ir uzsākuši šo nacionālo māri nostrumu operāciju, un tā tiešām bija tās tīri nacionāls dalībvalsts rakstūrs, un nesen tika panākt provizoras pienošanās starp Itāliju un Frontex, un papildus operācija ar nosaukumu Triton, un Triton operācija ir plānos, ka tā sāks savu darbību 1. novembrī. Es ceru, ka šis īsais pārskats liecina par to, ka Eiropas Savienība pieņems vispār visaptvarošu pieeju tam, lai novērstu traģēdijas eh, centrālā vidusjūrā. Ir nepieciešams ieņemt arī šādu integrētu pieeju arī priekšsēdētāju. Integrētajā pieejā būtu jāatbilst eh, attīstības politikai, ārlietu politikai, iekšlietu politikai un ciešai sadarbībā ar svarīgākiem partneriem, kā IOM, sabiedriskā jūlieta organizācija un apvienotās nācijas. Politiskais mērķis ir, eh, protams, nodrošināt to, lai migranti arī neuzsāk šīs dzīvību riskantās, eh, riskantās pārbrauciens pār vidusjūru un tie nepieciešama sadarbības starp tranzītu un izcelsmes valstīm. Progress nav viegls, nav vienkārši, bet domāju, ka mans pārskats jums visiem uzrāda to, ka tas ir vismaz stabils. Paldies! Thank you! Paldies! Herkungs, eh, jūs izcēlāt, kas tad liks uz kārts. Un ka ir nepieciešami, nepieciešams strādāt pie legāliem un, un drošiem maršrutiem leģitīviem bēgļiem, bēgļiem, kuriem nāks atstāt savas dzīves vietas smagajos nu, apstākļos, kāda apstākļos, lai meklētu drošību patērumu Eiropas Savienības teritorijā. Nu, šā vai tā tas ir jādara. Nu, mēs Eiropas Savienību, protams, nedaudz cīnāmies ar to, bet uh, katrā ziņā liels paldies jums par uh, tādu patieso Eiropas garu, pieejot šī jautājuma risināšanai. Un vēlos uzteikt arī Itālijas iestādes, kuras ir uh, glābušas uh, taukst, tūkstošiem un tūkstošiem uh, tātad, dzīvību, pateicoties Marina Nostrum programmai, pateicoties jūsu dāstamam, pateicoties jūsu humānai pieejai šai situācijai. Mēs jau zinām, ka Itālijas iestādes ir izglābušas vairāk 80 tūkstoši, varbūt pat 100 tūkstoši dzīvību uz jūras, skaitļi atšķiras. Katrā ziņā mums eh, komiteja ir jāatzīst šis apstākļus un jāatzīst eh, Itālijas tautas dāsnumu arī. Es zinu, ka pastāv dažādi viedokļi par šo jautājumu, protams, bet eh, viena lieta var sacīt droši. Mēs, kā petīcija, lūgumrakstu komiteja, ne, nekad neesam bijuši neobjektīvi. Mēs salējuši pieejam migrācijas jautājumam nu, dažādiem aspektiem. Paturēsim prātā to, ka mēģinam katru petīciju zimt nopietni. Varbūt mēs nevisam piekrītam, bet katrā ziņā uz eh, šīm tiesībām mēs pieejam objektīvi, ir eh, tiesības un pienākums eh, uzklausīt visus. Un tagad vēlētos uzsākt debatu ar kolēģiem. Čofrīdas kundze pirmā. Sī, grācie. E, miri... Paldies priekšstādētāji un uh, Es arī vēlos uh, atbalstīt to, ko jūs tāpat nu sacījāt. Es pilnībā piekrītu jūsu sacītajiem, uh, ne tikai tā teikt garam, bet arī konkrētai praktiskai pieejai šīs problēmas uh, risināšanai. Mūsu pilsoņi, pilsones Eiropā, neskatāms reizes mums ir uzdevuši šo jautājumu, un pilsoņiem rūp šī lieta. Es uh, nožēloju, ka ne, ne, neienāca ātrāk, es nedzirdēju, ko teica mm, te runātāji pirms manīm, bet tik un tā vēlos uzsvērt, ka, manuprāt, ir nepieciešams pieņemt uh, vienotu un saskaņotu pieeju, ņemot vērā to, ka mēs saskaramies ar patiesu uh, humānu problēmu, traģēdiju. Te nevajadzētu strīdēties un ķīvēties dalību valstīm. Tieši tāpēc ir daudz petīciju par to pašu tematu un vairam šo petīciju, vairam šo lūgumu rakstu. Faktiski saistās ar situāciju uzreiz pēc eh, Lampedūras traģēdijas un pagājis jau vairāk kā gads. Neskatoties uz to, kopš tā laika ir bijuši vēl simtiem upuru vidus jūrā. Tas liecina par to, ka risinājumu vēl neesam atraduši, lai to rastu, ir jābūt ambiciozākiem. Problēma, protams, ir daudzšķaņaina, nevienkārša un tādēļ ir jāmeklē tāda visaptvaroša kompleksa pieeja šai problēmai, jādara viss iespējamais, lai pirmkārt pilnībā aptvērtu šīs problēmas dimensiju un atklāt kaut ko konkrētu darīt. Mēs dzirdējām par šo vidusjūras darba grupu, kas tika izveidota pērn. Un es varu sacīt, ka no savas puses, ka es labprāt tuvāk iepazītos ar šīs eh, grupas eh, darbu Eh, šīs eh, darba grupas eh, izstrādātiem dokumentiem, piemēram, nešaubos, ka arī citi kolēģi labprāt tuvāk iepazītos ar, ar šīs komitejas oficiālajiem dokumentiem. Zinu, ka Libē komitejas kolēģi nodarbojas ar šo jautājumu, bet arī mēs labprāt šeit saņem šo dokumentu kopijas, lai varētu atbildēt pilsoņiem, kas vēršās pie mums un vēlas ko zināt tuvāk. Pēdējo pāris nedēļu laikā arī mm, Šulca kungs un augstā pārstāve ārlietās, gan augstā pārstāve kandidāta Magrīnī kundze, respektīvi, pārliecinājušies par to, ka šis gaisotne, klimats tā sacīt, Lampedūs un vidusjūras, centrās vidusjūras reģionā kopumā kļūst aizvien saspīlētāks. Itālijas un sevišķi dienvidu Itālijas eh, pilsoņiem nākas uzņemties ārkārtīgi smagu nastu. Nastu, ka, kurai nebūtu jāgulstās tikai uz uh, Itāļu pleciem, bet kas būtu solidāri jādala visiem eiropiešiem. Tā kā jāturpina sakot līdz šai problēmai. Mēs esam uzdevuši iepriekš specifisks jautājums Mālstrāms kundzei, komisārei tātad. Esam aicinājuši paaugstināt, palielināt Frontex eh, rīcībā esošo budžetu. Esam tāpat arī lūguši un pieprasījuši, lai Frontexam būtu iespēja arī nosūtīt savus ekspertus uz uh, Sicīliju, kas tur pastāvīgi darbotos un um, uzsaucītu problēmu uz vietām. Un mēs dzirdējām par Māri Nostrum un Traitenu operācijām. Uzklausījām Itālijas uh, pastāvīgās pārstāvniecības uh, kolēģis sacīto. Nu, tiešām mēs mēģinām uh, aktīvāk darboties, uh, palēnināt patruļu, patruļu skaitu uz jūras, piemēram, tātad uzraudzību, bet uh, Nu, šī, šīs problēmas eh, mērogs ir, ir eh, tik, tik liels, ka to grūti aptvērt un to mēģina izmantot dažādas eh, ekstrēmista grupas arī. Nu, tādēļ kopējiem spēkiem jānodrošina, lai šīs problēmas ietekme, jo sevišķi ietekme uz sabiedrisko kārtību, tiktu uztvērta ar vislielāko nopietnību. Tālāk būtu jārīkojas un es aicinātu kolēģis arī aktīvi pārstāvs viedoklis par šo jautājumu. Tā tiešām ir ir milzīga neaptverama problēma, ko mums nāks risināt, un mums jāmeklē jauni risinājumi. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies. Eh, Burgēs jau kungs, lūdzu jums vārds. Grazie, presidente. Intanto volevo ringraziare e complimentarmi alla commissione. Paldies. Eh, paldies priekšstādātājiem. Es vēlos pateikties eh, komitē par to, ka Es tad nodrošināju šo atklāto viedokļu apmaiņu par šo lūgumrakstu un ka tajā var piedalīties arī uh, lot, parlamentāri, kas nav šīs komitejas locekļi, kā es, piemēram, ir jāklausās pilsoņu balsīs un jāraugās uz šo jautājumu no tāda neideoloģiska skatu punkta. Un tautieši iesniegtais uh, lūgumraksts, petīcija pieskaras ļoti aktuālai problēmai. Eiropas um, Savienībai nākas saskarties ar nopietniem draudiem, cits starpā arī ar uh, terorismu draudiem, kas ir jārisina. Nu, līdztekus tam um, arī tīri um, tādi formāli, politiski, juridiski rakstura jautājumi saistībā ar šīm migrācijas plūsmām. Kā komisijas pārstāvis uh, pareizi norādīja, ir nepieciešama, nepieciešams nosargāt arī drošos un legālos migrācijas kanālus. Nu, protams, pat labāk pārsvarā mēs saskaramies ar nelegālās migrācijas eh, fenomenu. Nu, un eh, tas man liek aizdomāties eh, priekšstādētā par divām problēmām. Un šīs um, problēmas um, turpina liecināt par to, ka Mari Nostrum programma būtu jāapstādina. Un tur to es pamatu pirmkārt ar drošības apsvērumiem. Ja Eiropas iestādes nereiz vien ir uzsvērušas, ka Tātad aptuveni 130 eh, tūkstoši bēgļu. Pa migrantu katrā ziņā, personu, kas ir ieradušies te pie Dienvidālijas eh, krastiem. Tad no šiem 130 tūkstošiem tikai pavisam neliels, neliels eh, skaits ir identificējami, tiem, tiem iespējams izsekot, un tiem ir arī kāds varbūt pamats ierasties pie savienības krastiem, un visi pārējie ir tīri nelegāli bēgļi. Un, uh, Eiropas eh, pretkoordinācijas koordinators eh, arī to izcēlās kā problēmu, ka tur ierodās daudz potenciālo teroristu, kas eh, tātad ar cilvēku tātad tiesniecības starpnieku palīdzību ierod šeit Eiropā un tālāk sagādā Eiropā draudus. Tālāk vēl runāju par šo lūgumu rakstu vēl viens aspekts, ko vēlos izcelt, ir uh, arī nu, tas, kas aktualizējas tagad ebolas vīrusa eh, kontekstā, infekcijas briesmas. Lampedūras eh, saliņa ir pavisam maza saliņa, turpat nav atsevišķas eh, slimnīcas, tā kā Kā jūs to paskaidrosiet tagad sabiedriskajai domai Eiropā? Kā jūs varat nodrošināt to, ka viss vis šie tūkstoši, kas ierodas Lampedūzā, tiek pārbaudīti un ka tur neviens nav inficēts ar rebels vīrusu? Absolūtajā vairumā gadījumu to nav iespējams nodrošināt, jo sevišķi šajās ārkārtas situācijās. Tā kā lūgums apstādināt Marinostrumu mm, operācija mums pat ir pilnīgi, manuprāt, ir pilnīgi pamatots. Jo sevišķi tādēļ, ka tā īsti neīsteno sagaidīto. Paldies. Thank you very much, Mr. Burg. Paldies, Burgēs jau kungs. Un tagad došu vārdu Bodilsam Bājus. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Varbūt iesākumā varētu sacīt, ka vispār labi, ka mēs notirām šīs diskusijas, bieži vien diskusijas notiek divos līmeņos. Mēs, kas nu, strādājam politikā, noturam vienu veidu debats, un pilsoņiem ir cits līmenis. Taču šeit mēs saskaramies ar to, kas cilvēku skatījumā ir liela problēma - plaša apjoma migrācija, un tad beig beigās mēs varam runāt vienā valodā. Es domāju, ir jāpieņem, ka vairums cilvēku, kas nonāk Eiropā, to dara tāpēc, ka viņiem tas ir jādara, nevis tāpēc, ka viņi to vēlas. Un tik ilgi, kamēr pasauli būs tāda, kā tā ir, mums jāreģinās ar to, ka būs daudz cilvēku, kas nonāk uh, uz Eiropu, pie Eiropas mm, krastiem, un tas mums jārisina. Problēmas Sīrijā Un Irākā nozīmē to, ka daudzi, daudzi cilvēki dosies uz Eiropu un mums jābūt gataviem uzņemties mūsu lomu starptaut, saskaņā ar starptautiskām tiesībām, sniegt viņiem patvērumu. Mums ir jānorošina, ka Sīrijā un Irākā ir miers. Mums jāstrādā arī pie tā, lai pasauli būtu godīgāka, lai cilvēki nebūtu pakļaut nabadzībai, taču līdz tam vēl daudz darāmā. Uh, 70% no visiem cilvēkiem, kas uh, meklē patvērumu Eiropā saskaņā Eiropas uh, atbildēm, dodas uz Vāciju, Beļģiju, Franciju, apvienoto karalistu un Zviedriju. Zviedrijā esam aprēķinājuši, ka 80 tūkstoši patvērumu meklētājuši 2014. šī gada laikā vien nonāks. Milzīgs palielinājums, tāpēc, ka norisinās karš Sīrijā un Irākā. Un patvēruma meklētājiem tiks e, piešķirta e, pastāvīgās uzturēšanas atļauja. Jo mēs uzskatām, ka šie kari turpināsies, mums ir jāizrāda solidaritāte pret šiem cilvēkiem, kas nonāk gan ziemeļos, gan Eiropas dienvidos. Esmu gandrīz par to, ka Lampedūzas katastrofa ir pievērsusi uz sev uzmanību, jo tie nav tikai nelegāli imigranti, kas nonāk uh, pie Eiropas krastiem. Esmu priecīgs par to, ka priekšstādā minēja, ka nav tāda lieta kā ilegāti imigranti, bet problēma Lampedūzā uh, turpināsies gadiem ilgi un tikai tagad beidzot tā ir nonākusi uzmanības lokā. Mums ir gan pilsoņiem, gan politiķiem jāuzņemas mūsu atbildība, jārunā par šiem cilvēkiem, kas netālu no mums, mūsu kaimiņos, cieš augstu sienu celšana Eiropā nepalīdzēs, jo augstāk šīs cienas, sienas mēs būvēsim, jo, jo, jo vairāk cilvēku vidus jūrā ies bojā, tas nepalīdzēs. Paldies, Rivasī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai parakstīties zem viss tā, kas nu pat izskanēja. Pagājušajā nedēļā norganizēja preskonferenci par Lampedūras problēmu. Un skaitļi, kurus uh, mēs saņemam, ir milzīgi. Kopš uh, eh, 88. gada pār par 2000 cilvēki ir zaudējuši dzīvību vidusjūrā. Tā ir kļuvusi par kapsētu. Un tā pašā laikā mēs saprotam, ka Frontexam nav risinājumu pārbaudas robežas, jūs saprotat, ka tas padara Eiropu par cietoksni un tas nebūtu neatbilst uz politiskajām un ekonomiskām bēgļu problēmām. Mēs, protams, varam teikt, ka darīsim visu, lai um, pieliktu punktu migrācijas plūsmai. Taču iedomājieties sevi kā īrieti, sīrieti, lībieti. Viņiem ir ģimenes, norisinās karš, un ko viņi dara? Viņi dodas prom, un mēs taču rīkotos tieši tāpat. Un ko tad mēs darām? Un mēs aizsargāsim Eiropas Eldorado, vai tad eh, nevajadzētu Frontex gadījumā palielināt Frontex kompetenci? Jā, Itālija te izskatās pēc grēkāša. Es pat esmu devusies uz Grieķiju. Un nākošais eh, komisārs šai jomā taču būs Grieķis. Uh, un uh, šie aizturēšanas centri Grieķijā ir briesmīgi, vienkārši briesmīgi. Un, kad es biju Grieķijā, man teica, ka šos centrus nevar uh, apmeklēt, un Grieķijā man teica, jā, nu, cietums jūs varat apmeklēt, bet aizturēšanas centrus nē. Tas taču ir neticami ir, tad, mēs te iestājāmies par cilvēktiesībām, taču ir jāspēj mums doties uz šiem centriem un nosodiet uz. Es vienkārši esmu lasījusi ziņojumu, tas ir briesmas, kas tur notiek. Un komisijai vēlos sacīt, cilvēks, kas Lampedūzā palika trīs gadus, bija redzams, ka Uh, šis aizturēšanas centrs Lampedūzē izmanto Eiropas Savienības līdzekļus. Normāli šādam patāru meklētājiem ir tiesības no 35 eiro dienā, bet to vienkārši no viņiem paņem centrs. Jautājums, cik daudz līdzekļu jūs dod šim centrs, centram un kādu kontroli jūs īstenojat? Jo ir taču cilvēki arī pie Grieķijas, Grieķijā, kas tur tiek turēt gadiem ilgi, un redzams, ka arī nav slimnīcu. Lampedūzā tas vienkārši nav risinājums. Runāja par solidaritāti. Jā, Zviedrija teikusi, ka tā uz, uzņems 8000 irākiešu. Jā, to nozīmē solidaritāte. Katrai dalībvalstī ir jāsniedz savs ieguldījums, lai uzņemtu vismaz politiskos bēgļus. Un šai gadiem neviens neko nevar darīt. Frontex ziņā neviens neko negrib darīt, lai palielinātu Frontex kompetenci, un tas ir tas šērslis. Uh, Eh, komisija jāsaka, kurš ir tās dalībvalstis, kas bloķē Frontex eh, kompetenci palielināšanu, jo te nav runa tikai par eh, robežu kontroli, bet arī par dzīvību glābšanu. Un tad ir jāpastiprina kontroli par tiem līdzekļiem, ko dalībvalsts saņem šo centru uzturēšanai. Paldies! Un tagad Grieķis saka, priekšstādātāji, vēlos dot vārdu Kirkos kungam. Paldies, priekšstādātājs kundze! Tā tiešām ir milzīga humanā krīze, un arī es vēlos pielikt klāt Grieķiju, par visām tām problēmu runājam, kuras minēja citu runājot. Vēlos tomēr uzsvērt to, ka mums nav jāpaliek pie nosodīšanas. Nosodīšana ir svarīga, ja tām seko problēmas risinājums. Mēs nevaram aizmirst to, ka tūkstošiem sīriešu dodas uz Eiropu tūkstošiem bēgļu dodas uz Eiropu, un mēs nevaram gaidīt, ka Eiropa risinās visas problēmas, kas saistīts ar karu darbību. Mēs esam par tādu politiku, kam jāīsteno patvērums sistēma, pamatoties uz solidaritāti. Šai politikai ir jādefinē legālas migrācijas jautājums saistībā ar ekonomisko migrāciju. Un šīs politikas ir jāizteno. Tās, protams, prasa laiku. Mēs prasām tūlīt, lai būtu šī solidaritāte, lai tā tiktu īstenot praksē, gan Lampedūzā, gan Grieķijas salās. Mēs runājam par eh, salām, kur iedzīvotājs skaits ir 100 un 400 eh, migranti tur nonāk. Šai solidaritātei ir jātainojas pirms ziemas iestāšanās. Tūlīt pat mēs nevaram gaidīt, ka to viss risinās pareizi politika. Šai ziņā vēlos atkārtot jautājumu, kuru mēs uzdevām Avramopulas kungam, migrācijas lietu komisāra amatkandidātām, lai uh, šie potenciālie migranti nenonāktu uh, Eiropā ar cilvēku tirgoņu rokām, bet lai Turcijā viņi varētu jau iesniegt savu pieprasījumu pēc patvērumu. Mums ir labas attiecības ar Turciju. Varbūt Eiropas uh, komisija varētu uh, izskatīt šādu iespēju, lai šie cilvēki nedotos riskantajā ceļojumā pa jūru. Uh, Un vēl vēlos sacīt, visi cilvēki, kas dodas e, šajā nedrošajā ceļojumā, nav bēgļi. Viņi nav visi bēgļi. Grieķijā ir uh, milzīga uh, organizētās noziedzības sistēma, kas šos cilvēkus, uh, izmantojot cilvēku tirgoņus, nosūtu uz šiem centriem. Uh, diemžēl šie centri tiek uzskatīti par mafijas sastāvdaļu. Mums ir jānosaka noteikumi, kam ir jābūt īstenojumiem, nevis vienkārši humānismu. Ir milzīga plūsma, kas dodas tagad Eiropu. Noslēgšu uzstāšanos pavisam nesen. Tā kā mēs, diemžēl, Grieķija esam valsts, kas eh, uzņem eh, bēgļus Mums tā nav 80 tūkstoši pēkļi vien. Mums uh, Grieķija, diemžēl, pievēr acis uz to un nerisina problēmu, bet mums ir daudz, daudz vairāk uh, bēgļu. Viņi dzīvo uh, mums kaimiņos un ir uh, arī sadursmes ar vietējiem iedzīvotājiem. Šī problēma ir milzīga, mēs nedrīkstam pievērt uz to acis un problēma nebūs vienkārši eksplozīva, bet tā uzspridzinās visu Eiropu, un Eiropa vairs nebūs tāda, kā tā ir bijusi. Paldies! Paldies! Tagad vārds Dalī kundzei. Um, thank you, Chair. Paldies priekšstādātāji. Vēlos iesākt ar to, ko e, šeit dzirdēju, arī Bazija kundze arī minēja. Vidusjūra kļūst par kapsētu. Es esmu no Kaltas, Maltas, un tas tiešām ir sāpīgi, jo sāla, uz kuras uzaugu, ir vidusjūras vidū, un tā kļūst par kapsētu daudziem cilvēkiem un arī viņu cerībām, jo šie cilvēki dodas prom no savas valsts, viņiem ir iemesls, kāpēc viņi to dara un tiešām atklāti viņi vēlas rast labāku nākotni, viņi vienkārši redz, ka viņu cerība nogrimst vidusjūras dibenā. Es nāku no Maltas, tā ir ļoti maza valsts, tā ir viena no valstīm, kura manā skatījumā ir ieejas punkts šiem neregālariem migrantiem. Šie neregulārie migranti ir legālās migrācijas upuri patiesībā mēs runājam par nelegālo migrāciju. Cilvēki, kas ir organizētās noziedzības daļa, viņi izmanto šos neaizsargātos cilvēkus, padarot viņus par upuriem, un tie viņiem maksā, un bieži vien šie cilvēki pat nesaņem laivas, kas tiešām var viņiem palīdzēt nonākt tai vietā, kurā viņi vēlas nonākt. Un to vēlos uzsvērt, jo cilvēki kas nonāk tādā mazā valstī, kā Maltā vai uz Lampedūzas salas, eh, Grieķijas salām, viņi izjūt šo spiedienu. Bieži vien viņi izjūt, ka Eiropas Savienība viņus atstāja likteņa vārā, varā pašiem rast risinājumu. Un viņiem ir, tā nevienmēr ir, bet tāda viņiem ir sajūta. Es uzskatu, ka mums, kā Eiropas Savienības pārstāvjiem, Eiropas parlamenta deputantiem, ir jārisina šīs bažas. Ja mēs to nerisināsim, tad arvien pieaugs rasisms, būs arvien vairāk cilvēki, kas ļaus izplūst, eh, izgāzties savām vilšanām. Mums ir jāatzīst, ka tā ir Eiropas problēma, tā nav tikai kādas vienas vai citas valsts vai eh, Eiropas Dienvidu valsts problēmu. Neaizmirsīsim, mēs šodien runājam par Lampedūzu, taču neaizmirsīsim, pirms dažām nedēļām vidusjūrā bija vēl vairāk traģēdiju. Un ja mēs nerīkosimies, tad vidusjūrā būs vēl vairāk traģēdiju, kas saistīts ar cilvēkiem, kas dodas prom no savām valstīm. Viņu ceļojums beidzas vidusjūrā. Uh, šodien bija smagi, uh, bija mīļi, protams, dzirdēt, ka Task Force Mediterranean virzās priekš, taču jāatzīst, ka tas process notiek par lēnu, bet mums arī jāatzīst uh, šīs vidusjūras uh, darba komandas. Uh, Darbs man jāsaka, es nebiju atklā, uh, nebiju informēta par to, kas tur notiek, un tāpēc mums jārīkojas, lai šī lieta būtu pazīstamāk. Mēs šodien runājām arī par kontrabandu. Lībe komitejā um, cilvēks uzstājās arī par organizētās noziedzības apkarošanu. Es gribētu zināt, kā tas tiek darīts. Tam ir jābūt ilgtermiņa risinājumam, nevis kaut kam, par ko mēs runājam pēc traģēdijas. Tātad mums tiešām jāpievērš uzmanība ilgtermiņa risinājumiem. Mēs runājam par Frontex, diemžēl. Frontex nesniedza uh, reāls risinājums tagad ir Frontex Plus, eh, ko sauc Triton. Mēs dzirdam, ka tā darbība sāksies no 1. novembra, nu ļoti labi, taču informācijas par Triton tiešām nav daudz. Mēs eh, vēlamies zināt, kuras valstis tur piedalās, kāda līdzekļa tiks ieguldīti, kāds finansiālais ieguldījums būs pieejams Triton ietvaros. Mums ir nepieciešama šī informācija. Mm, pirms dažām dienām mēs uzklausījām migrācijas komisāra amata kandidātu, un viņš teica, ka Triton būs ne tikai robežu kontrols, bet arī mm, cilvēku glābšanas operācija, bet tas notiks ilgtermiņā. Mans vienīgais aicinājums ir tāds - risinājumi jārod ātri, mums ir jāsēž pie sarunu galda, jāatrod risinājumi, lai cilvēki uh, mūsu valstī zinātu, ka mēs to skatām kā Eiropas problēmu, nevis vienkārši noliekam uz vienas kādas vidusjūras dalībvalsts pleciem. Cilvēkiem jāzina, ka mēs te nevis vienkārši runājam, bet tiešām rīkojamies. Paldies! Paldies! Saka priekšstādāt Leonora Īvī, Marijas kungs, Misija kungs un Solidot vēlās izteikties. Vai tie tad būtu visi, kas vēlas izteikties, nu, mums tā jādara, jo ir arī citi lūgumrakstīsniedzēji, kas gaida. Tagad, Elinora, vārds tev. Grazie. Um, mēs arī Jā, liels paldies. Es tikai gribēju pieminēt, ka ir vēl viens fakts, kas jāpatur prātā, proti Dublins līgums. Domāju, ka tas ir jāpārskata. Jo tas vienkārši vairs neatbilst šī brīža situācijai. Mm, līgums nosaka, ka ar bēgļu uzņemšanu saistītais sloks ir jādala, un es uzskatu, ka situācija ir ārkārtīgi nopietna. Tā ietekmē visas uh, Eiropas Savienības uh, dienvidu valstis, kuras jau tā cieš no ievērojama ekonomiskā mm, sloga un problēmām. starp eh, Dienvidu un Ziemeļu Eiropu pastāv ievērojamas ekonomiskās atšķirības, un tad rodas jautājums, eh, kāda tad jēga no tā, ka Eiropa ir eh, reāla kopiena. Eiropa ir kļuvusi par savienību, bet es gribētu drīzāk atgriezties pie domas par kopienu, nevis tikai savienību, turklāt kopienu šī vārda īstajā nozīmē. Liels paldies tagad Mārijas kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Diskusija temats ir ļoti nozīmīgs. Tas neatots tikai uz Itālijas Lampedūs. Tas attiec uz visu Eiropas Savienību un galvenokārt Eiropas dienvidu valstis. Mums ir tūkstošiem bēgļu, bet arī tūkstoši nelegālu ekonomisko bēgļu, kas mēģina nonākt Eiropas Savienībā. Un, protams, viņi to mēģina galvenokārt izmantojot dienvidu valstis eh, Spāniju, Itāliju, Grieķiju. Līdz ar to palielinās eh, šo migrācijas plūsmas spiediens uz Eiropas dienvidu valstīm. Līdz tam mums ir jāsaprot, ka visas Eiropas dienvidu valstis smagi skāra arī bezdarbs, nabadzība, un jo īpaši Grieķija pat labam ir nonākusi milzīgā humanā krīzē, jo to skar smagās memoranda sekas, kas tai ar varu tik uzliks. Tā tad tam vēl klāt ir papildus humanā krīze ar tūkstošiem bēgļu un nelegālo imigrantu, kas nonāk Grieķijā. Tātad vēlos sacīt, ka Grieķija vairs citus nelegālos migrantus nevar uzņemt. Tos citus, kas nonāk kā bēgļi Grieķijā un pieprasa patvērumu. Tas ir milzīgs sloks Grieķijai. Jums ir jādodas uz Grieķiju un Lampedūzu, lai jūs redzētu, kāda ir īstenā aina. Tūkstošiem cilvēku pat labāk atrodas mūsu valstī šādā situācijā. Tā tad ir jābūt nopietniem solidaritātes pasākumiem, tūlīt arī beigšu priekšsēdētājs kundze. Jāmaina Dublina divi un mums jābūt tādiem noteikumiem saskaņā ar kuriem Eiropas Savienības valsts saskaņā ar savu iedzīvotāju skaitu, ekonomisko situāciju un teritoriju uzņem nelegālos migrantus uh, un uh, bēgļus. Diemžēl nevar Itālijai, Maltai un Grieķijai, Spānijai uzlikt visu šo slogu. Šādi ir jāatrod risinājums un sniegsim to ar vienotu politiku šajā jautājumā. Paldies. Uh, eh, Mrs. Paldies, Micī Kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, tas ir arguments, eh, kas tiek minēts jau gadiem ilgi un mēs neesam redzējuši nekādas uzlabojumus vai rezultātus. Un tas eh, ir, tas ļoti spilgti parāda, eh, kādi argumenti ir minēti diskusijā, kas par šo jautājumu ir notikusi. Es pirms uh, vairākiem gadiem uzklausīju Cecīliju Malstrēmu pēc tam, kad viņa bija bijusi Lampedūzā. Viņai, viņa izskatījās balta kā papīrs, jo bija redzējusi ļoti daudz zārku, tajā skaitā zārkus ar rotaļu lācīšiem, un tā, ir, bija, tā bija ļoti satriecoša pieredze. Bet vai kaut kas ir konkrēti mainījies? Nē, es tā nedomāju. Mēs te visu laiku runājam par vienām un tām pašām lietām. Mēs, piemēram, nedomājam par ilgtermiņu risinājumiem, kas kur būtu jājautā, kur paliek šie visi miljardi, ko Eiropas Savienība piešķir tādām valstīm kā eh, Āfrikas valstīm, vai tie tiek ieguldīti infrastruktūrā, ieguldījumos, veselības aprūpes sistēmā. Es nezinu, man šķiet, ka atbilde ir nē, jo ja mēs vēlamies eh, radīt eh, pieņemamu nākotni šiem cilvēkiem savās valstīs, viņi mazāk emigrēs bet uh, otras sakas ir tādas, ka šie cilvēki dodas projām. Un gal galā mēs runājam, ko darīt, uh, kā lai viņi droši var šķērsot vidusjūru un aizbraukt. Es esmu no Maltas, no ļoti mazas valsts, un mans kolēģis ļoti labi raksturoja situāciju Maltā. Un ne tikai ļoti maza valsts, bet arī sala. Šiem cilvēkiem nav tālāk, kur doties. Un viņi jau negrib palikt Maltā, viņi grib doties uz kontinentālo Eiropu, un ļoti bieži mūsu vēlētāji vienkārši nesaprot, ka šie cilvēki ir tur, viņi tur negrib palikt, un es saprotu, ka reizēm tas rada uh, rasistiskas jūtas, rasistisku noskaņojumu, bet uh, šie cilvēki kādam ir brāļi, māsas, bērni, un Mēs neko konkrēti neesam izdarījuši. Ja nu vienīgi es kaut ko neesmu palaidusi garām, komisija neko neteica par nu, atbildības sloga dalīšanu. Jā, daži pieminēja solidaritāti, bet tas ir tikai vārds. Nekas reāls nenotiek. Ir jānodrošina, ka tad, kad šie cilvēki ierodas Eiropā, tad tā ir 28 valstu problēma un 28 valstīm ir jāsaprot, ka tā ir daļa arī no viņu problēmas. Es uh, saprotu, ka diskusijā daudzi aicina uz uh, solidaritāti, bet ja mēs vēlamies, lai mūsu zeme nekļūtu par uh, kapsētu, tad jābūt solidaritātei. Solidāda, tu esi pēdējais zinātājs manā sarakstā. Jā, paldies. Mēs dzirdējām par to, ka cilvēki bēg no savām valstīm, daži pieminēja invāziju, bet ir jāapzinās, ka mēs te runājam par zaudētām cilvēku dzīvībām. Es gribēju pateikt lūgumraksta autoriem par to, ka jūs šos jautājumus savā lūgumrakstā pieminat. Tas ir ļoti svarīgi. Bet es gribēju sacīt, ka mums nevajadzētu runāt par augstāku žogu celšanu, vai apšaubīt uh, cilvēktiesības un tiesības uz patvērumu kopumā. Nē, šie jautājumi ir jāapspriež atšķirīgā formātā, atšķirīgā atmosfērā. Šī brīža situācija ilgāk vairs nevar turpināties. Tas ir ļoti būtisks jautājums mērķu valstīm Dienvidu Eiropā, kuras saskars ar milzīgām migrācijas plūsmām. Ir nepieciešama politiskā griba sadarbībai starp visām mēs valstīm, lai mēs neļautu turpināties tādai situācijai, ka Dienvidu Eiropas valstis ir atstātas uh, vienas pašas, uh, meklējot risinājumu, un to rīcībā nav pietiekamu resursu. Ir nepieciešams mm, domāt par to, kā sasaistīt uh, visas politikas jomas, koordinējot Eiropas atbildi uz šo situācijas attīstību. Uh, gadu pēc Lampedūzas ziņojuma ir jāturpina analizēt situāciju par to, kā attīstās uh, notikumi Eiropas dienvidos, un tam ir jāpiešķir jauni politiski akcenti. To mēs aicinām komisiju darīt, mēs aicinām komisiju sadarboties šādā veidā, un um, turpināt uh, rīcību. Un domāju, ka šis lūgumraksts jāpatur atvērt. Labi. Libe, es atbildēšu jums uzreiz. Libe komiteja pastāvīgi strādā pie šiem jautājumiem, kopš es esmu koordinators šajā komitejā. Mēs vienmēr runājam par šiem jautājumiem, un vārds uh, solidaritāte tur tiek ļoti bieži izmantots, bet ir ļoti grūti pieņemt tiesību aktus par solidaritāti. Tam ir jānāk no iekšienes kopējā Eiropas patvēruma sistēmā mēs mēģinājām uzlabot mm, solidaritātes lomu. Un viens no kolēģiem, kurš, manuprāt, tikko izgāja no zāles, viņš eh, teica, ka nevar gaidīt no, tikai no Itālijas un Grieķijas, ka viņi uzņems patvērumu meklētājus, bet eh, patiesība ir tāda, ka Zviedrija šobrīd Eiropā uzņem visvairāk eh, bēgļu, šogad vien vairāk nekā 80 tūkstoši Atgriežoties pie Lampedūzas jautājumiem, mēs visi redzējām tos zārkas, kuras jūs pieminējāt, bet mums ir arī jāatzīst, ka Lampedūzas katastrofā, kurā gāja bojā vairāk nekā 300 cilvēku. Un tad jāatzīst, ka mēs šobrīd ir oktobra sākums, un šogad dzīvību ir zaudējušas jau vairāk nekā 3000 personas. Tātad šī traģēdija vidusjūrā notiek nepārtraukti, un vienīgais risinājums, kā cīnīties ar kontrabandistiem, ar cilvēktirgotājiem, ir mm, veidot tā, tā, likumīgas migrācijas, drošas migrācijas iespējas. Es arī uzklausīju jauno komisijas prezidentu, kurš atzīst, ka problēma pastāv, un tuvāko gadu laikā mums noteikti būs par šo problēmu jārunā, bet tas, ko mēs kā lūgumrakstu komiteja varam darīt, ir meklēt iespējas, kā sadarboties ar kompetento komiteju šajā jautājumā, un tā ir Lībe komiteja. Savā tekstā jūs redzat arī protokolu par delegācijas rezultātiem uz Sicīliju un Lampedūzu. Uh, Es biju šīs delegācijas vadītāja. Izlasiet šo ziņojumu, tas ir jūsu dokumentu mapē. Un šodien gribēju jūs uh, informēt, ka tiek publicēts arī mm, Amnesty International ziņojums. Iepazīstieties arī ar to. Mums kā politiķiem, ne tikai kā politiķiem, bet arī kā mm, cilvēkiem ir jāpatur prātā tas, ka Eiropa kādreiz eh, vēl tikai pirms simts gadiem bija kontinents, no kura cilvēki izceļoja. Pirms, no manas valsts eh, pirms 150 mm, gadiem dažādu iemeslu dēļ izceļoja 25% visu iedzīvotāju. Šodien Eiropa ir mērķa kontinents. Un mums ir reāli jāsaprot, ka katrs cilvēks pēc savas būtības ir migrants. Kad dzīve kļūst pārāk grūta, cilvēks bēg. Un nu, šobrīd mēs dzīvojam uz pulvera mucas un uh, cilvēki bēg. Bet mēs nevaram vieni paši atrast risinājumu. Mums ir jāsadarbojas ar pārējo parlamentu, ar padomi, ar komiteju un ar atbildīgo komiteju. Uh, Varbūt es mēģināšu padomāt par visaptvarošu veidu, kā mēs varam sadarboties ar Lībe komiteju šajā jautājumā. Es gribētu aicināt komiteju varbūt izteikties, um, varbūt paust kādas noslēguma vārdus šajā diskusijā. Maties, liels paldies priekšsādātāji. Vienkārši paturpināšu jūsu secinājumus. Es domāju, ka šī bija ļoti būtiska diskusija, kas parādīja, cik um, sarežģīts ir uh, cik sarežģīti ir tie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies, un te ir nepieciešama horizontāla pieeja. Tiem deputātiem, kuri vēlas saņemt precīzāku informāciju, mēs varam nosūtīt lūgumrakstu komitejas sekretariātam ziņojumu par vīdas jūras darba grupu un komisijas darba dokumentu, kas tika publicēts maijā, bet es gribēju atgādināt, ka da, vidusjūras darba grupa pārtrauca savu darbu pagājušā gada oktobrī, kas vainagojās ar ziņojumu apstiprināšanu, un tagad mēs esam pārgājuši pie e, reāliem darbiem, tāpēc Itālijas prezidentūra pirmdien stādīs priekšā savu dokumentu par migrācijas plūsmām. E, vēl viena lieta. Pēc e, Lampedūzas krīzes Itālija saņēma 10 miljonus eiro no Eiropas bēgļu ārkārtas fonda, arī līdzekļus no Frontexa un uh, naudu no Eiropas uh, robežu fonda un atgriešanas fonda. Tātad tie ir ievērojami līdzekļi, kas tika darīt pieejami. Borgēzī kungs pareizi pieminēja, ka šādi migrācija paver iespējas Eiropā nokļūt noziedzniekiem, bet es gribēju teikt, ka cīņa pret uh, cilvēku tirzniecību ir mūsu politiskās darbības centrā. Gaidāmā konference Hartūmā, kas notiks mēneša sākumā, uh, pievērsīs uzmanību šim jautājumam, arī Romas konference, kur uzņems Itālijas prezidentūra. Un vēl mēs vēlamies uh, lai šajā jomā līdzekļus varētu piešķirt no Eiropas reģionālās aizsardzības programmām. Kā jau es teicu savos ievadvārdos un neatkārtošu, mums ir nepieciešama integrēta pieeja, tomēr gribēju teikt, ka tas nozīmē arī to, ka Frontex veic ļoti svarīgu darbu, robežu pārvaldību, nodrošinot uh, drošu robežu pārvaldību, uh, Un arī cilvēku glābšana šajā aspektā ir svarīga. Horizontāla pieeja nozīmē, ka mums ir jāraugās uz visiem, visām politikas jomām. Grieķija šobrīd nav aktuālākais jautājums, bet es gribēju teikt, ka es zinu, ka ir iespēja apmeklēt eh, bēgļu uzņemšanas centrus Grieķijā. Un Un tur ir bijušas arī parlamenta delegācijas. Mēs uzturam ciešu kontekstu ar uh, Eh, visiem, eh, kas tiek skārti primāri Bulgārija, Grieķija, Itālija un Maltu, un komisija eh, šim, šiem priekšposteņiem ir piešķīrusi 60 miljonus pagājušā gada beigās, lai uzlabot situācijas pārvaldību. Tālāk par Turciju, ko minēja kāds deputāts. Nu, tas ir paplašināšanās direktorāta uh, uzdevums. Mēs atbalstam Turciju, sadarbojamies ar viņiem un atzīstam tos uh, pasākumus, ko veic uh, Turcija, lai integrētu un atbalstītu migrantus, ir tīpaši tos, kas ierodas no Sīrijas. Un izskanēja vēl viens jautājums, kur es gribētu nedaudz īsi atkārtot. Mēs pilnībā apzināmies, kāda ir Maltas specifiskā situācija Komisija Maltai ir darījusi pieejam ārkārtas eh, finansēm 11 miljonu eiro apmērā, bet, kā jau jūs priekšsādātājs teicāt, pašlaik 75% eh, patvērumu pieprasījumu saņem 5 dalībvalstis - Zviedrija, Vācija, Beļģija, Nīderlanda un uh, Spānija. Lielas paldies! Paldies, Lēlī kungs, par to, ka mm, Visi lūgumraksta iesniedzēja vārdā bijāt šeit klāt. Liels paldies Itālijas prezidentūrai un liels paldies arī komisijai. Mans eh, priekšlikums būtu tāds, ka mēs slēdzam šīs eh, petīcijas, jo tikai viens eh, deputāts prasīja tās paturēt atvērtas, jo ir ļoti daudz lūgumrakstu, kas prasa to pašu. Vai mēs varam slēgt šos lūgumrakstus? Šķiet, ka ETP vismaz to atbalsta. Liels paldies! Labi, tad tā arī rīkosimies. Lūguma rakstu iesniedzēju var atstāt telpu, jo mēs pārējiem pie devītā punkta, kas attiecas uz vīdi. Atvainojiet! Es uh, īsti nesapratu, jūs ieslēdziet mikrofonu. Nē, mēs labprāt uh, S&D frakcija gribētu paturēt šos lūguma rakstus uh, atvērtus, jo jūs runājāt par sadarbību ar Lībe, un uh, turklāt būs arī prezidentūras ziņums. Labi, tad, uh, protams, mēs varam paturēt šos jautājumus atvērtus, bet uh, tad nākas. Uh, atzīmēt, ka mēs šos lūgumrakstus šīs dienas sanāksmē esam izskatījuši. Tās ir vismaz desmit petīcijas par vienu un to pašu jautājumu arī no citiem lūgumrakstu iesniedzējiem. Tāpēc mans priekšlikums būtu tāds, ka mēs šīs konk šos konkrētos lūgumrakstus slēdzam, piemēram, uh, 19.09 mm, Renato Lelli. Viņš šeit ir bijis, viņš ir dzirdējis atbildi, protams, cik lielā mērā šo atbildi bija iespējams sniegt, un bija arī daudz citu lūgumrakstu. Vai mēs varam slēgt šos lūgumrakstus? Es saprotu, ka jā, nē? Listen, I just... Klā, uzklāsiet, es paskaidrošu. Tas nenozīmē, ka mēs vispār vairs nerunāsim par Lampedūzas vai par uh, patvērumu meklētāju, patvērumu meklētāju jautājumu. Nē, mēs slēdzam tikai tās konkrētos lūgumrakstus, kurus skatījām šodien, jo ir ļoti, ļoti daudz lūgumrakstu par tieši tiem pašiem jautājumiem. Un tie ir daudz aktuālāki jautājumi. Tās mēs varam slēgt šīs uh, petīcijas un tad uh, strādāsim ar nākamajām par Lampedūzu, ar Spāniju un tā tālāk bet es domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu, jo pretējā gadījumā mēs uh, iestrēgsim uz vietas. Vai jūs varat tam piekrist? Uh, priekšsādātāji, vai drīkst izteikties? Jūs teicāt, ka vēlaties mm, slēgt uh, eh, Lēlīkunga lūguma raksts, par kur runājām šodien, bet ir taču daudz citu jautājumu, kas joprojām ir ne, ne, neatrisināti. Uh, Mēs joprojām gaidam atbildes par šiem lūgumrakstiem, un pretējā gadījumā mēs atgriezīsimies pie, pie vecās situācijas. Mēs tikai runāsim, runāsim, neatrisinot situāciju. Labi, es piekrītu tam. Es saprotu, ka mums ir nepieciešams skaidrs plāns, kas notiks. Mēs, protams, daudz runājām par to, ka nav informācijas no Itālijas prezidentūras, un mēs zinām, kas, kad mēs zināsim šo informāciju, kad zināsim, kas notiek, tikai tad mēs varam slēgt šos lūgurmaksas. Lērijas kundze, es pilnībā piekrītu tam, ko tikko sacīja mani kolēģi. Un nu, tā ir procedūra, eh, kas notiek eh, sadarbībā ar daudzām komitejām. Ja mēs pašlaik slēdzam vienu petīciju, atstājam atvērtas citas, tad varbūt tomēr to vajadzētu apspriest. Es eh, aicinātu paturēt līdz šim uh, spēkā esošo procedūru. Ja procedūras ir mainījušās, tad varbūt to no sākuma ir jāapspriež. Nē, es tikai mēģinu pateikt, ka mums ir ļoti daudz lūgumu rakstu par identiskiem jautājumiem, par kuriem mēs runāsim tuvākajā laikā. Tāpēc es neredzu nekādu iemeslu paturēt šos lūgumrakstus atvērtus, neredzu tam nekādu jēgu. Ja jūs uzstājat, ka mums vajadzētu paturēt uh, šos eh, lūgumrakstus darba kārtībā, uzaicināt visus eh, šos cilvēkus vēlreiz, kur ir aicināti, bet nav ieradušies. Pēter, varbūt tev ir kāds priekšlikums? Jā, es saprotu, ko grib teikt priekšsādātāji. Varbūt ir iespējams atrast eh, kompromisu, paturot lūgumrakstus atvērtus bet varbūt tie nav obligāti jāskata komitejas sanāksmēs vēlreiz. Mēs varam sagaidīt jaunu informāciju un tad pieņemt lēmumu par to, vai slēgt šos lūgumu rakstus. Tas, ka mēs paturam tos atvērtus, obligāti nenozīmē, ka mums ir vēlreiz tie jāapspriež lūgumu rakstu komitejas sanāksmēs. To var izlemt priekšsādātājs. Es saprotu, ko priekšsādātāji grib teikt par vēlmi noslēgt eh, dažus lūgumu rakstus, bet es saprotu arī pretējās puses argumentus. Ja mēs eh, paturam šos jautājumus atvērtus, mm, gaidot tālāku informāciju, mm, bet neapspriežot tos komitejas eh, sanāksmēs, es domāju, ka mēs varam vienoties par to, kas mūs visus interesē. Mēs visi saprotam, kāda ir situācija, un es neuzskatu, ka mums vajadzētu uh, Mm, lūgumrakstus pēc iespējas ātrāk slēgt, lai vienkārši atbrīvotos no tiem. Nu, labi, mēs, no informā eh, mēs saņēmām informāciju no komisijas, mēs apspriedām to, lūgumrakstu, komit, eh, lūgumrakstu iesniedzēji tika mm, uzklausīti. Ja jūs vēlaties eh, paturēt šīs, šos lūgumrakstus atvērtus, tad mums nekad neizdosies at, slēgt šos lūgumu rakstus, jo tāda ir simtiem. Es nedomāju, ka ir laba doma paturēt šos lūgumu rakstus atvērts, jo es redzu, ka te ir vesela virkne neatrisinātu jautājumu. Ja jūs vēlaties paturēt, izņemot Lellī kunga lūgumu rakstu pārējos atvērtus, tad mēs varam varbūt domāt par veidiem, kā sadarboties ar Lībe, ar citām komitejām ar citām prezidentūrām, bet mm, pretējā gadījumā tas mums sakos līdzi mūžīgi. Ja jūs vēlaties paturēt šos lūgumrakstus atvērts, labi, bet es to neieteiktu, jo es redzu, mm, kas ir visās tajās neskaitāmajās petīcijās, kas vēl ir atvērtas. Iepriekš cilvēki mēģināja slēgt pēc iespējas vairāk lūgumrakstu, bet tas, diemžēl, nav Nu, iespējams, jādomā, kādā veidā mēs te varam strādāt. Labi, tad mēs izņemot uh, Lelī Konga lūgumrakstu patvaram atvērtas, bet tagad mums laiks uh, liek pāriet pie vidas jautājumiem. Devītajā punktā mums ir ļoti garš saraksts ar, ar lūgumrakstiem. Ir video, mm, kuru ir sagatavojis uh, Vidāla Madīnkungs, uh, un mēs to noskatīsimies. Viņš ir arī klāt šeit.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 la mayoría de ellas raras y poco conocidas globalmente. La SECA que empezó a investigar eh, los cetáceos del oriente de Lanzarote y Fuerteventura. Gribēju pastāstīt par situāciju Lanzarotē un Fuerteventurā. Šī jūras, šis jūras apgabals ir ļoti svarīgs um, savas bioloģiskās daudzveidības dēļ. Tur ir vairāk nekā 30 uh, dažādu veidu sugas. Que protegiera este sector marino debido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 con lo cual eh, se contará con información actualizada sobre la distribución y abundancia de cetáceos y ballenas de delfines en la zona a prospectar. Okej, okay, det, där, det där inslaget fanns det ingen tolk. Nu, Jā, diemžēl eh, grūtības bija tulkojuma, nu, jāatvainojas par to tiešām. Eh, eh, šis klipiņš ienācās nedaudz par vēlu, nevarēja to transkribēt īsti, un tā, bet cilvēks, kas figurēja klipiņiem, Lūdzu, jums vārds, jūs tad eh, pirmie no ekrāna uzstājāties un dod jums iespēju šajā zālē arī runāt. Paldies, eh, priekšstādātāji. Un nu, paldies, dāmas un kungi, ka devāt eh, šo iespēju man izteikties un, un ka uzklausēt mūs par šo svarīgo jautājumu. Jautājums ir svarīgs ne tikai Spānijai un Kanārijas salām, bet es domāju, ka arī globālā kontekstā no viņas viedokļa raugoties glabā. Nu, tā tad demokrātiskā sistēmā ir jādod pilsoņiem iespēja izteikties. 12. gadā bija masu protesti Kanārijas salās. 14. gada pavasarī šie protesti atkārtojās. Protests saistās ar naftas um, iegūšanu pie Kanārijas salām ar šiem urbumiem. Spānijas valdība laida klājā ietekmes e, izvērtējumu it kā, bet tas mūs neapmienāja. Mēs izgājām ielās, e, vairāk tūkstoši cilvēku Kanādas valsts izgāja ielās, lai protestētu pret šiem plāniem, iegūt tātad e, naftu pie Kanāriju salu krastiem. Mēs zinām, ka arī parlamentārieši vairāk kārt ir pieņēmuši nostāju aicinot uh, Spānijas valdība apturēt naftas izpētes eh, pasākumus eh, pie Kanāriju salu krastiem, un mēs to vērtējam ārkārtīgi pozitīvi, un tomēr eh, nu, tas turpina notikt Kanāriju salu iestādes un salu pašvaldības. Portuventūras pašvaldība jau sevišķi ir tomēr turpinājusi spiest uz priekšu Viņi tiksies cauri šos, šos pētījumus. Zinātnieki ir viennozīmīgi arī pauduši savu viedokli. Viņi pauž nopietnas bāžas par to, kādu ietekmi uz apkārtējo vidi un atsevišķu soku dzīvotnēm atstās šo plānu īstenošanu. Un šis jautājums jau neskar tikai Kanāriju salas vien. Un tas nav tikai Spānijas jautājums, te ir runa par, par tiešām tādu plašāku reģionu. Te ir runa par vienu no plašākajām un, un, un bioloģiskās daudzveidības ziņā Uh, vispārstāvādākajām zonām uh, Atlantijas okeānā, un uh, tas draud izvērsties par globālu katastrofu. Lūk, lai mēs jums sniegt papildus informāciju. Kanārijas salas atrodas aptuveni 4000 km no, no šejienes apmēram, arī kādu gabalu no Eiropas nost, turisms ārkārtīgi svarīgs. Vairākiem daudz miljonu turisti gadi ierodas Kanārijas salās. Un salām ir laba reputācija, bagātīgs mantojums, 2000 miljonu mītu uz salām, bet 12 miljonu līdztekus šiem 2 miljoniem apmeklē salu ik gadus, salas ik gadus. Dāmas un kungi, jums jāapzinās, ka arī ka Kanārijas salās ir četri nacionālie pārki. Tātad lielas nacionālā, nacionālo pārku aizsargātas teritorijas atrodas uz uh, salām. Vairāk kā 4000 dažādu dzīvotņu, kurus aizsargā arī salas pašvaldība. Nu, tad lielākā daļa faktiski savu teritoriju ceļ šādā vai tādā veidā pakļauts noteiktiem liegumiem un, un aizsardzībai. Un ir tā tiešām īpašās šādas lieguma zonas, kur dzīvo īpaši apdraudētas sugas. Viena no salām ir eh, arī pasludināta par UNESCO mantojumu salu un eh, tāpat vairāk citu liegumu jāatrodas UNESCO sarakstos. Un tā kā šeit tiešām ir runa par eh, ļoti svarīgiem vidas politikas jautājumiem. Un jāņem vērā arī demokrātija galgulā. Tautas balss nav tie, netiek respektēta. Uh, Tāpat arī dažādi institūcija vēl netiek, netiek respektēta arī, tā skaitā, Eiropas parlamenta. Un nav runa vien par vietējiem iedzīvotājiem. Vietējie iedzīvotāji, protams, tāpat paliks, kur viņi ir. Un dzīvos tur šākā tā, bet ir runa par starptautisko solidaritāti, kas mums būtu jāatrod attiecībā uz šiem pilsoņiem. Es esmu atsīju, ka vairākus gadus mūsu iedzīvotāji ir eh, protestējuši Tāpat arī Mādridē, Valencijā, Bilbao, Londonā, Parīzē, Berlīnē un, un Ņujorkā cilvēki protestējuši un izgājuši ielās, lai uh, panāktu to, ka šis projekts tiek apstādināts. Pat labāk uh, valdība tomēr mēģina turpināt to bīdīt tālāk. Repsol kompānija, kas apsaimnieko šo projektu, apdraud apkārtējo vidi. Viņu viens izpētes projekts nav pareizs, tas tika izstrādāts 90. gados, viss šis projekts, un tas neatbilst vairs realitātē. Un nav noslēpums, ka šī kompānija Amazonas reģionā, Bolīvijā un citviet ir strādājusi ar lieliem um, postījumiem vidēji, nerespektējot uh, dabisko vidi. Un uh, mēs nu, noteikti vēlētos novērst to, lai tas pats atkārtotos Kanārijas salās. Masveida protesti ir uh, piesaistījuši visas pasaules uzmanību šo situāciju, un es aicinu Eiropas parlamentu un lūgumu rakstu komiteju sevišķi iekl turpināt ieklausīties pilsoņu balsīs, uh, ieklausīties arī vietējo pašvaldību argumentos un apturēt šo pustošo projektu, kurš uh, draud iznīcināt svarīgas dzīvotnes uz mūsu salām. Un vēl varbūt īsti par svarīgāko, kas tad ir noticis kopš šī gada janvāra. Janvārī pēdējo reizi šajā komitejā jums ziņojām par aktualitātēm, kas ir noticis kopš eh, tā laika. Uzklausījām komisijas pārstāvis janvārī. Mums radies iespējas, ka komisija nu, mēģina tomēr eh, eh, tā kā tikt vaļā no šīs problēmas. Janvārī nebija ietekmes izvērtējuma vēl līdz galam, un mēs vērsām uzmanību uz to, ka šeit ir runa par dažādu tiesības aktu pārkāpšanu, Tātad um, ūdens pamatdirektīva un vairāk citi būtiski tiesība akti tika um, klāja pārkāpti. Jums jāzina, ka nu, šie tiesība akti tiešām pārkāpti un 14. gada mārtā Repsol kompānija iesniedza sākotnēju ietekmes uz vidi izvērtējumu tekstu, tad vidas aģentūrai Un mm, tālāk paraks cits aģentūras piedalījās šī izvērtējuma analīzē. Un tiek patērēts viņa 40 dienas, lai pabeigtu šo diezgan kompleksu ietekmes izvērtējumu. Diezgan smieklīgi tas izklausās. Un Repsol kompānija pat faktiski organizēja vienpersonisku sastādīju šo uh, Uh, pētījumu. Viņi sniedz attiecīgos datus, viņi vadīja analītisko darbību, un tikai 40 dienas tātad, jā, tika atvēlēts uh, konsultācijām, un tādas pilnīgi neticami, tas parasti tā nenotiek. Nu, atsakot, ir skaidrs, ka tik ņems vērā tikai kompānijas komerci intereses un sabiedrības intereses un viens intereses atkal uh, nonāca jaņos, tā teikt. Kā es sacīju, pērnā gada jūnijā uzsākās šis process Priekšādā kopā ir pieci lūgumi raksti iesniegti par šo tēmu. Mums sekretārs un pavēstīja, kas izteiks par visiem pieciem, vai tā ir, ja? Tādēļ es varu izmantot uh, piecus runas laikus, tad vārdiem sakot, vairāk komisārs. Un nu, šī informācija jau ir publicēta, saka priekšsādētāji. Runātājs turpina. Tātad februārī turpinājās konsultīvais process. Vides aģentūra aicināja Repso kompāniju iesniegt uh, jaunu ietekmes izvērtējumu. Pārējās iesaistītās eh, institūcijas eh, nepagūv iesaistīties procesā un komisijas šķiet to neapziņas. Mums, prāt, komisijas eh, rīcībā nav pietiekams informācijas par šo atkārtotu ietekmes izvērtējumu. Komisijas pārstāvi līdz kādam šo situāciju neapzinās. Vides aģentūras pārstāvi ies, aicināja Repsolu iesniegt uh, 37 atsevišķus dokumentus šī te izvērtējuma sakarā, un uh, Spānijas iestrādes savukārt neinformē komisiju par šiem, šīm aktualitātēm. Un ir vesela virkni dokumentu līdz ar to, kas Repsolam bija jāiesniedz un kas nav iesniegts, un šķiet, ka komisija tiešām to neapzinās. Tātad uh, publiskas konsultācijas un uzklausīšana faktiski nenotika un tika pieņemts galējais ietekmes uz vidu izvērtējums. Tā ir patiesība. Un tad tika pieņemts attiecīgi mārtā lēmums, kas atļauj Repsolam rīkoties. Un, dāmas un kungi, jums jāzina, ka austrum un piekrastēm Kanārijas salām ir uh, ārkārtīgi daudzveidīga pilotiskās daudzveidības ziņā. Uh, ir daudz dzīvjūras eh, sugas, kurās, kurām tas ir vienīgais, eh, vienīgā dzīvotne. Tās sakās endēmiskās sugas, viņas nevar dzīvot citur. 2009. gadā Eiropas komisija aicināja Spānijas valdību izveidot eh, jūras rezervātu šajā reģionā. Un 9. gadā tika uzsākts projekts, lai arī izveidotu jaunu jūras rezervātu šajā lūk teritorijā, ko aicināja aizsargāt komisija. Savukārt 11. gadā, 2011. gadā, kad eh, Spānijas eh, okeanogrāfijas eh, institūts sniedz, iesniedz informāciju vidas ministrijai Spānijā, uzsverot, ka bio daudzveidība šajā reģionā ir tik daudzveidīga, ka to ir tiešām nepieciešams uh, papildus aizsargāt un atbalstīšu rezervātu izveidi. Tātad visas iestādes tikai atbalstīja šo lēmumu, Nu, tad pēkšņi 12. gadā sākās eh, citi notikumi pavērsieni. Jaunā Spānijas valdība vienkārši ignorēja šo eh, lēmumu un nu, rīkojās eh, pēc sava prāta. Nu, tika pieņemts lēmums, kas ļauj tātad Repsol kompānijai uzsākt izpēc pasākumus šajā reģionā. Un pat ir sanāk 80% no, no reģiona kuru darbības kā repsola aktivitātes eh, um, atrodas šajā rezervāta ietvaros. Mēs jums vēlāk parādīsim vēl klipiņu, kas jūs vairāk informēs par to, kas tur īsti notiek, kādas tūkstas ir skārtas, bet priekšstādā es vēlos uzsvērt, ka šī situācija ir nepieņemama. To nedrīkst, eh, nevar paciest. Viss eh, ietekmums uz vīdu izvērtējumu process bija pilnīgi atšķirīgs, pilnīgi nelikumīgs. Un mēs nedrīkstam to, to paciest. Tad, tad, um, Vepsala kompānija ir pārkāpusi tik daudz dažādu leģitīmu normatīvu, ka to nedrīkst ignorēt. Un mēs aicinām jūs, tā, jūs tiešām uh, neatkāpties uh, un neignorēt šo, šo situāciju un saukt Vepsala pie atbildības. Vēl vēlos uzsvērt, ka Kaņietis kungs, kurš um, tajā laikā bija vidas ministrs, viņš noteikti neatbilst uh, savam amatam, jo viņam ir e, intereses e, naftas sektorā. Viņi tātad ģimenes locekļi saistīti ar uh, naftas uzņēmumiem Kanārijas salās. Un kā, kā, kā gan šāds cilvēks var vadīt Spānijas uh, vidas ministriju, tas pilnīgi nepieļaujami. Un pateic, lielā mērā pateicoties pēdiņās uh, viņam arī tas viss ir nonācis tik tālu. Zinu, ka mans runas laiks beidzas, priekšstādētājs atvainojos. Uh, Bet mēs katrā ziņā aicinām vēlreiz eh, jūs pieņemt attiecīgus pasākumus. Paldies! Un mēs šeit esam, lai runātu par jūsu lūgumu rakstu, nevis par, par kādiem ministriem vai, vai, vai komisāriem. Jā, es atvainojos, eh, saka runātājs. bet nedrīkst to ignorēt. Labi, paldies, aicinu jūs uh, pabeigt, jo gal galā sarakstā vairāk citu runātāju, un nu, jūs jau esat krietni pārsniedzis savu, savu runas laiku. Es tā atvainojos, saka runātājs, es uh, nokļūšos. Vēlējos vien vērst jūsu uzmanību uz uh, to, cik svarīgs ir šis jautājums. Un aicinu komisiju pārskatīt izsniegtās atļaujas un veikt neatkarīgu analīzi, lai nodrošinātu, ka kopienas likumi ir ievēroti un ka ietekmes uz vidi izvērtējums ir sagatavots adekvāti. Un um, gaidīsim jaunas uh, eh, datus, ko, ko Repsolvē nav iesnieguši, un gaidīsim zinātnieku datus, un patam lāgam mēs, mēs aicinām apstādināt visas izpētes aktivitātes, un arī aicinām arī tad vērsties pie Spānijas atbildīgās ministrijas, um, lai nodrošinātu to, ka šie darba apstājas. Thank you very much. Now... Pils, paldies. Tagad uh, eh, Natāša Gijāra uh, klips būs skatāms, un tas ir ar tūkojumu. Lūdzu. Hello, my name. Sveicināti, mēs saucam Natāša Gulāri, strādāju starptautiskajā ekscelences institūtā, Kanārijas institūtā, kuras vārdu pētījumus ar bārbeidīgiem kopš 6. gada, un es darbojos departamentā, kas ir studējis arhipelāga jūras vidi vairāk kā 30 gadus. Vidā kā tiek bagāti, vairāk kā 7000 dažādas lūgu mīt. Un, tur tā, to arī IMO ir atzinusi šo reģionu kā īpaši, īpaši sensitīvu reģionu. Tāpat arī šis lūgs atkarīgs no tīra jūras ūdens, lai izdzīvotu. Viena no galvenajām zonām, kas tagad ir eh, pasludinātā speciālā zona, Fortaventūras un Lanzarotes eh, salu um, piekrastem tikai 11 km no turienes, kur savas izpējas darbus ir sākus Repsol kompānija. Un šeit zilā krāsā jūs redzat uh, eh, reģionus, kur mitinās uh, vaļveidīgie un kur mēs viņiem strādājam. Bet tur arī tu Repsol uh, upšanas uh, aparāti. Uh, Šī pašā zonā ir lielāka, un ja mēs šādā ietveram šo buferu zonu, kas nu, tā praktiski pārklājas ar upšanas punktiem. Tagad tā nedaudz samazinātu, bet mēs nezinām, vai tas ir šī projekta dēļ vai kā. Šī, es domāju, kāds jau ir samazinājušies. Uh, Un uh, viņi strādā tātad gan uh, eh, ceļos, gan staklos ūdeņos, ceļos ūdeņos ir koroļu rifi, viņi ir eh, aizsargāti ar dzīvoļu dēties palīdzību, arī citi reģioni ir aizsargāti, ar, ar, bet ir arī tādas sugas, tāda kā bruņurupuči šeit, un tie ir apdraudētā suga. Tāpat arī uh, tunzības un, un, un citi aizsargātie, aizsargātie suga šeit metinās. Uh, Par vaļveidīgiem 35% no vaļveidīgajiem uh, ir manīti šeit, pie šiem krastiem, tā skaitā ar, arī uh, um, deguna delfīns un tāpat, tāpat arī uh, grindas uh, vaļi uh, un kašaloti un, un uh, Kanājas salas ir viens no tādiem reģioniem, kur tie mitinās. Tāpēc ir svarīgi, lai Repsol ietekmes vidi izvērtējums uh, tiktu ieņemts vērā, tur ir vairākas nepacistādes. Viņi nav precīzi izpētījuši akustisko ietekmi, kādu atstāja gan seismiskās aktivitātes, gan, gan lupšanas darbi. Viņi izmantojuši vecus akadēmiskus datus un noņēmuši vērā jaunākos zinātniskos datus, kas akustiskās ietekmes reģionu ievērojami paplašina. Runāju par stāstotām komēģenes zonām. Un šīs komēģenes zonas ir zonas, kur, kur uh, akustiskie um, viļņi saplūst. Nu, piemēram, Meksikas līcī mēs veicām uh, šos eh, pētījumus, iezīmējām rakstiskiem marķieriem vairākus vaļus, un šeit jūs redzējāt, kāda ir eh, lūk eh, um, akustiskās ietekmes līmeņi 2 un 12 km dziļumā, tie bija tie paši, un tas pateicoties šo viļņu konverģencei. Vēl viena svarīga lieta ir ķīmiskā toksitāte, ko, ko var atstāt dubļi no upšanas, un mēs uzskatām, ka tad vidē tikai, tikai 500 metru reģions ir, ir ietekmēts. Zēns kā tur minēts par 5 līdz 90 km. Nu, tas ir svarīgi, jo šie um, dubļi atstāja ietekmi arī uz uh, pēc mugurkalniekiem, mugur kuri nemazam šeit, un tas ir atzīmēts vairākos dokumentos. Un tiem ir ietekmē, un ja ir platforma, tad, tad arī ogļhidrāti izplatās pa lielu reģionu. Un trešā svarīgākā kļūda ir pārlieku zemes novērtējums potenciālam riskam, ko, ko var atstāt iespējamās avārijas. Um, ja kaut kas sarunāja greizi. Deepwater Horizon, eh, eh, kas ir tātad viena no upšanas vietām Repso projektā, izplatījās ogļu eh, hidrātu tātad mākonis, un tas bija tajā pašā vecumā, tad dziļumā, kur tātad dzīvo dažādi vēļi, kas parojās pie salām un dzīvo tur visu gadu. Tāpat arī deklarācija par vidas ietekmi, ko lēd klājā Spānijas ministrija, liecina par to, ka Repsol ietekmes izvērtējums pārliek zemu vai novērtē iespējamos riskus un iespējamās noplūdes rādījus. Neskatoties uz to, jūs redzat, ka Repsol kartēs tas neatspogļos. Viņi uzskata, ka, ka ietekmes nebūs, mūsu izvērtējums ir citāds. Un, nu, Naftas noplūdes var ietekmēt eh, faunu, tā delfīnus, arī pēc daudziem gadiem. Ilgtermiņa pētījumi par um, delfīnu veselību pie Meksikas līča krastiem arī liecina par to, ka šāda ietekme pastāv. Mēs nevēlamies, lai lietas notiek Kanārijas salās, tāpēc aicinām jūs veikt izmeklēšanu un pateicos jums par uzklausīšanu. You know, uh, we are a little bit mums nedaudz pietrūks laika, tāpēc es vēlos tulīt padot vārdu Daniels Fernanda, Daniela Fernandes Gomes no komisijas. Ah, Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlos sacīt, ka šeit es pārstāvu vides ģenerāldirektorātu. Tāpēc savā runā aprobežošos ar tiem pētījumiem, kurus vides ģenerāldirektorāts ir veicis saistībā ar Eiropas saimnības vides tiesību aktu, neatbilstoši īstenošu, dotu, došu vārdu līdz pat manam kolēģim no vides ģenerāla direktorāta. Viņš sniegs secinājums, kas izriet no šī temata izskatīšanas. Arī iepriekšējos gadījumos mēs informējām lūgumrakstu komiteju par to, ka esam saņēmuši eh, daudzas sūdzības, uh, no lūguma rakstiesācējiem iesniedzējiem, un mēs mēģinājām secināt, vai Eiropas Savienības tiesība akti tiek pareizi īstenoti vidas jomā no Spānijas varas iestāžu puses. Mēs arī lūgumrakstu komiteju esam informējuši par to, ka, kad būsim saņēmuši informāciju no Spānijas varas iestādēm, šo informāciju arī izskatīsim. Mēs Eiropas komisija secinājām, ka nevaram uh, izdarīt uh, atzinumu, ka ir pārkāpta Eiropas Savienības tiesība aktu vidas uh, jomā. Mēs vēl turpinām šo lietu skatīt un vēl neviena atļauja nav izsniegta. Eiropas komisijai bija pieejama informācija. par uh, ietekmes novērtējumu un uh, atļauju izsniegšanu. Taču uh, tas nemaina Eiropas komisijas sākotnējo viedokli. Eiropas komisija ir saņēmusi daudzas eh, sūdzības, eh, kas attiecas uz eh, tematu, kas šeit arī tika skarts. Visi jautājumi, kas nonākuši Eiropas komisijas rīcībā, tiek vēl izskatīti. Eiropas komisija vēl nav mm, visu izskatījusi, un ka šīs sūdzības tiks izskatītas un jautājumi tiks izskatīti tādi. Eiropas komisija lūgumrakstu komiteja sniegs savus secinājumus. Paldies! Mr. Ligman kungs no enerģijas ģenerāldirektorāta. Jā, liels paldies un paldies priekšstādātāji. Es pārstāvu enerģijas ģenerāldirektorātu un iepriekš mēs esam saņēmuši vairākas sūdzības par to, ka iespējams varētu būt pārkāpta direktīva Eh, kas datēta ar 94. gadu, par atļauju izsniegšanu eh, ogļhidrātu ieguves eh, darbu uzsākšanai. Šī direktīva pārēdz, ka licences tiek izsniegtas nediskriminējošā veidā, līdz ar to visiem naftas ieguves uzņēmumiem ir pieeja šādām licencēm, un mm, direktīva arī pārēc, ka kritēriji konkursiem ir noteikti objektīvi. Mēs eh, pārbaudījām šīs sūdzības, sazinājāmies arī ar Spānijas varas iestādēm, un mūsu izpētes rezultātā nācās konstatēt, ka nav nekādu pierādījumu tam, ka šī direktīva ir pārkāpta. Tāpēc mēs eh, visas eh, šīs sūdzības atstājām uh, bez tālākas virzības. No manas puses tas tad arī viss par uh, šo situāciju. Okay, now I'm happy to open the floor for... Paldies. Tā, tagad kolēģiem iespēja izteikties. Vispirms Lopes Aguilar kungs. Gracias, señora presidenta. Estoy aquí para intervenir. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es šeit pārstāvu sociālistus, šo politisko grupu un vēlos paust savu atbalstu lūgumrakstam, par kur tagad ir runa. Šeit tiek pārstāvēti Eiropas pilsoņi, pilsoniskā sabiedrībā, nevalstiskās organizācijas un cilvēki, kas nodarbojas ar Eiropas Savienības pilnvarām kopš 21. janvāra mēs atbalstījām lūgumu rakstu iesniedzējus, nepārprotams, viņus atbalstījām nevalstiskās organizācijas, tāpat arī zaļās organizācijas, tās ir eh, mobilizējušās, lai aizsargātu jūtīgās eh, jūras, eh, jūtīgos jūras apvidus, kā to arī ir atzinusi Eiropas vides aģentūra. Te nav runa tikai par vīdes iegulu kopš 1992. gadiem, bet um, te tiek pārkāpta dzīvotņu direktīva, kas stājusies spēkā 92. gadā, un tas jau šorīt ir izskanējis. Šis Eiropas Savienības tiesība aktu aspekts faunas aizsardzību šajā ārkārtīgi jutīgajā jūras apvidū arī šeit ir uh, iesaistīts. Ir ļoti daudz vaļveidīgo, pasaules uh, virkne vaļveidīgo no visas planētas, pār par 30 vaļveidīgo sugu. Dažādi vaļi visā uh, zemeslodes, uz visu zemeslodes 84 uh, vaļveidīgo sugas ir uh, identificētas, un 30 no tām ir eh, pie Kanārijas salām. Zinātnieki un akadēmiķi ir sagatavojuši ziņojumi. Lagūnas universitātes ir, universitāte ir sadarboties ar šiem zinātniekiem ir sagatavojis ziņojumi ziņojums, kas ir mūsu rīcībā par zēmu novērtē seismiko, iespējamo seismisko un nepārprotam akustisko ietekmi. Pastāv risks dabai īpaši saistībā ar dubļiem, kas uh, seko upšanas darbībām. Te, protams, ir iespējama arī naftas noplūde. Es domāju, mēs visi vēl atceramies nopietnos uh, Eh, negadījums, kas 2010. gadā Meksikas līdzī notika ar Horizon eh, naftas ieguves platformu. Un sekas bija briesmīgas. Šāda veida noplūdes ne tikai ietekmē vīdi, bet arī individuālos cilvēkus, un tā ir smaga ietekme uz viņu veselību. Mēs dzirdējām apsūdzības par to, ka šī paredzamā naftas ieguve nav atbilstoša Eiropas tiesību aktiem, un eh, Spānijas vides ministrs ir cieši saistīts ar eh, atbalstu naftas ieguvas uzņēmumiem. Tikko uzklausīts komisāra amata kandidāts, Kaņeta kungs, un viņš runāja par uh, Spānijas valdībai pieejamo ziņojumu pārkļaušanos korporatīvai stratēģijai Repso. E, šie ziņojumi tika sagatavot 2011. gadā, pirms Repso tika atļauts vispār kaut kādu urbumu. Bet tagad e, šis uzņēmums ir pārliecināts par to, ka tas iegūs visas atļaujas un uh, Jau tagad tas ir sācis izpētīt apvidu, kur tas veiks savus urbumus. Akustiskie pētījumi tika iesniegti Repsol, taču ne neatkarīgi ziņojumi, ka tas sagatavo 2013. gadā Spānijas vides ziņojums to pavisam skaidri norāda tiek eh, it kā mazināta nozīme uz eh, delfīnu un eh, bruņurupuču dzīvi Kanārijas salās. Vides ministra ierosinātais perimetrs ir samazināts, tā teritorija tagad ir mazāka, un tā vietā ir pieņemts par pareizu repsolu perimetrs. Te mēs nerunājam par uh, eh, caurskatāmīgas trūkumu, bet par skaidru pakļaušanos. Valdība pakļaujas Repsolu. Cilvēki ir uh, piedalījušies demonstrācijās pret to. Kanārijas salās un Lanzarote un uh, citās Kanāriju salas vietās arī bijušas demonstrācijas. Mums ir jāuztur šis lūgumraksts uh, atklāts, atvērts skatīšanai, Lūguma raksta iesniedzēji ir uzstājušies ar savu vides ziņojumu, un mēs sociālisti atbalstām šī lūguma raksta paturēšanu atvārtu un gaidām tālāk ziņojums no. no liek. Man bija tāda sajūta, ka man bija jādara tas, ko jūs mēdzāt darīt ar mani, bet, nu, es spēju atturēties. Tagad esmu uh, priecīgi dot vārdu Rivasī kundzei, taču lūdzu nerunājiet tik ilgi kā Lopes Agilār kungs. Merci, je vais essayer d'être. Paldies, mēģināšu izteikties īsāk. Gribu jums sniegt nedaudz arī par Kanāriju salu. Mums bija līdzīga problēma uh, vidusjūrā pie Porkroja, Porkroja salas. Uh, un uh, sabiedrības mobilizēšanās bija tik liela, ka netika piešķirta atļauja tur veikt turbums. Vēlos sacīt, ja sabiedrība mobilizējas, tad valdība, uh, ja sabiedrība mobilizējas, tad valdība nesniedz šādas atļaujas. Kad es uh, paskatījos uz šo lietu, man rodas jautājums komisijai. Vides ģenerāla direktorāta iesaist nav bijis pārāk izteikti Jo, ja jūs neiestājaties par kopienas interešu zonu, un š, tas konkrēti nepārprotam attiec šo gadījumu, tad mēs redzam taču, ka e, daudz e, nacionālajiem uzņēmumiem iesaistoties, e, tiek samazināts šis izpētes perimetrs. Tad kurš tad to darīs, ja ne jūs? Tas, ka enerģētikas ģenerāla direktorāts ar to gluži nenodarbojas, kad drīzāk uh, Šo ģenerāla direktorāta interesē ogļūdeņražu iegūt, tas nu ir skaidrs, taču vides ģenerāla direktorātam e, taču gan būs jārīkojas citādi, kad komisija ir izskatījusi Repsela ziņojumu 40 dienu laikā šie ziņojumi jāizskata, pētījumi jāizskata, kā tas arī mūsu gadījumā. Taču ir jāskat visa problēma kopumā. Ja jūs nepieprasāt šādu pētījumu, kas tad to darīs? Jo Nu, jau mūsu priekšā ir Kaņietes kungs. Jā, viņš būs mūsu klimata un enerģētikas komisārs. Viņš taču bija vīdes ministrs, kas ir piedalījies atļaus izsniegšanā, un viņš pats bija līdzinātā šai situācijai. Mēs uh, viņam jautājām, viņam taču bija interešu konflikts, viņam piederēja naftas iegus uzņēmumi Viņš taču tas nebūs, tāpēc es jums vīdes ģenerāla direktorātam sakam, tas nebija viņš, kurš teica, ka ir jāpalielina perimetrs, jāpalielina pētījumi, ap... Ko sagaida Eiropas Savienības pilsoņi? Mums taču ir bijušas vēlēšanas. Viņi gaida, ka eh, gan Spānijā, gan eh, Kanārijas salās, gan Polijā pilsoņi tiks aizsargāti. Lūguma raksta komiteja tieši ar to arī nodarbojas, ir jāpieprasa piekļuvi informācijai. Šai gadījumā tā nebija. Jā, šeit būs uh, naftas noplūde, mēs to esam redzējuši, tāds gadījums vēsturē. No turistis, turisma attīstības ekonomisku labumu ziņā arī nekādu labumu. Tas skars ne tikai Spāniju, bet arī uh, vidusjūras piekrasts Francijas teritorijā. Uh, šis eh, naftas eh, noplūdes gadījums iespējamais būs daudz ļaunāks, tad nobeigumā vēlos sacīt. Pieprasa, lai komisija pieprasa alternatīvu, konsekventāku pētījumu. Šim pētījumam jāņem vērā visi tie elementi, kuru trūkst repsoli ietekmes novērtējuma Un šeit tiešām ir jāskata tas viss Eiropas dimensijā saistībā ar visām attiecīgām direktīvām. Ja jūs komisijā to nedarīsiet, tad uh, rīt par uh, uh, Nacionālo fronti uh, balsos ne tikai kaut kāda viena persona, bet daudz vairāk jādomā par visas sabiedrības interesēm, ne tikai par naftsiegos uzņēmumu interesēm. Mēs redzam uh, 2000. 15. gada decembrī būs COP eh, sanāksme. Un tur taču eh, skaidrs, ka nākotne piedara atjaunīgiem enerģijas avotiem, un Lancerotē nav runa par šo enerģijas avotu ieguvi. Tātad mums jābūt ir prasīgākiem. Paldies. Tagad vēlas izteikties veseli četri runātāji. Man tagad ir jāslēdz runātājs saraksts. Mēs patiesībā jau esam pārsnieguši savu laiku došu vārdu Valīnas kundzei, Bodiņš Sebaunovičs, Sebastel Marto. Labi. Lielas paldies! Daudz, kas eh, šajā diskusijā jau tika pateikts, tāpēc mēģināšu izteikties īsi, jo būtībā jau pateikts ir viss. Tomēr es gribēju pateikties eh, lūguma raksta iesniedzējiem un Kanārijas salu iedzīvotājiem, jo viņi ir ļoti norūpējušies par šo projektu un tā ietekmi uz vidi. Tā nav joka lieta. Pastāv uh, absolūta mm, tūlītēji nepieciešama, ne, nepieciešamība pārbaudīt, vai nav pārkāptas uh, vairākas direktīvas. Ne tikai habitāta ir dzīvotņu direktīva, bet arī ietekmes uz vīdi novērtējuma direktīva. Uh, ne, te netiek ņemts vērā, kādas eh, problēmas eh, varētu mm, sakrist kopā veicot eh, šos naftas izpētes urbumus. Es domāju, ka ir jāņem vērā seismiskās problēmas Lancerotē, Fuerteventurā, jo galu galā šīs salas var palikt bez saldūdens. Te ir vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku. Uh, iespējams, ka var uh, iet bojā zvejniecības nozara. Tāpēc es gribētu zināt, kāda rīcība sekos. Nezinu, vai toreizējais ministrs uh, būtu piemērots komisārs, jo viņš bija tik ļoti pietuvināts naftas industrijai. Domāju, ka tur pastāv interešu konflikts Un vēl pāris sekundes. Es um, mm, nožēloju mm, komisijas uh, rīcību, jo viņiem būtu bijis jābalstās ne tikai uz valdības uh, ziņojumiem, bet arī uz zinātnieku teikto. Un tas netika izdarīts. Liels paldies, un tagad es došu vārdu Sebājas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Uh, es uh, tomēr izteikšos spāniski, ja jau ir tāda iespēja. Es neesmu lasījusi ietekmes uz vīdi novērtējumu, bet uh, esmu iepazinusies uh, ar daudziem citiem ietekmes uz vīdi novērtējumiem uh, ka, par Kanārijas salām, jo es taču strādāju Kanārijas salās. Un uh, šādu novērtējumu ir ļoti daudz. Es domāju, ka. Uh, Es esmu izlasījusi tikai kopsavilkumu, bet starp uh, ietekmes uz vīdi novērtējumu un um, deklarāciju ir lielas atšķirības. Domāju, ka komisijai tas būtu jāņem vērā. Ir uh, sagatavots protokols par ietekmes uz vīdi novērtējumu, un tur ir teikts, ka mm, ir jā, jādefinē ekskluzīvā zona, kas būtu jādara ekspertiem, bet gal galā jau tas nemaz netiek darīts Tā ir tikai viena problēma, tomēr neiet jau runa tikai par ietekmes uz vīdi novērtējumu, kas rada jautājumu. Un to ir izstrādājuši nevis zinātnieki, bet gan tie, kuriem faktiski ir nepastarpināta interese veikt šos urpšanas darbus. Nedrīkstētu aizmirst, kā, kāda ir situācija iedzīvotājiem. Uh, Kanārijas salās ir liela pretestība pret šo projektu un daudziem citiem megaprojektiem, eh, kuras ir plānots salāts īstenot, un cilvēki iziet ielās, lai protestētu pret tiem. Nepietiek ar to, ka mm, Kanārijas salu iedzīvotāji iziet ielās. Daudz jau teica, ka pastāv arī interešu konflikts, un mm, to nav iespējams neņemt vērā. Pirms pāris gadiem es runāju ar parlamenta priekšsādātāju Kanārijas salās un strādāju arī ar dažādiem pārstāvjiem, lai mēģinātu apturēt šos uh, urbumus. Un tas jau nav vienīgais projekts, ir vēl citi projekti. Mm, Kanārijas sālu piekrastes tuvumā. Pludmales un augsne ir uh, tie, kas dod uh, dienasčo maizi Kanārijas salu iedzīvotājiem. Neviens nerunā par to, kā, kā tiek ņemti vērā sociālai aspekti. Tāpēc es pilnībā piekrītu tam, ko teica Agilāra kungs. Uh, ir nepieciešams šo petīciju atbalstīt. Diskusija ir jāturpina un komisijai ir noteikti jāpapēta, ko tieši mm, zinātnieki ir pētījuši, jo mm, tika taču runāts, ka zinātnieki gatavos atzinumu Un vēl viena lieta, komisijai būtu jāuzdod jautājumu ne tikai Madridē, kāda ir situācija ar šo projektu vai citiem projektiem. Viņiem vajadzētu aizbraukt uz Kanārijas salām un parunāt ar iedzīvotājiem, jo viņi taču redz, kas notiek viņu piekrastē. Mm, es domāju, ka ministrija Madridē to varbūt nemaz neredz. Es pilnībā atbalstu šos lūgumrakstus un vēlētos komisijai uzdot jautājumu, vai jūs vispār esat jau bijuši Kanārijas salās un runājuši ar cilvēkiem tur uz vietas, vai arī jūs esat um, bijuši tikai Madridē. Ja jūs esat bijuši tikai Madridē, parunājiet arī ar Kanārijas iedzīvotājiem. Liels paldies! Paldies, uh, saka nākamais runātājs. Gribēju norādīt, ka. Mm, tas nav tikai Kanāriju vai Spānijas jautājums, tas ir Eiropas līmeņa jautājums. Spānijas uh, valdība ir pieņēmusi lēmumu pārkāpjot divas uh, direktīvas, pārkāpjot Eiropas Savienības uh, vides likumdošanu, un uh, teorētiski taču tā ir labākā likumdošana pasaulē. Otrakārt, uh, Runājot par Eiropas enerģijas politiku, kurai taču esot jābūt ilgtspējīgai un tīrai, te gribēju uzsvērt, ka Spānijas vides ministrs Kamijēta ir personīgi, ir bijis personīgi interesēts naftas uzņēmumos. Viņš uh, ir bijis akciju turētājs vismaz divos uzņēmumos, un tas nav nekāds izņēmums Spānijā. Spānijas varas iestādes ir akceptējuši šo projektu. Uh, ir paredzēts veikt vēl vairāk šādu bur, urbumu arī Islandē, un tā ir sāla, kura būtu īpaši jāaizsargā. Un ko tas nozīmē Eiropai? Vai mēs varam akceptēt to, ka tiek pieņemti lēmumi, kas ir pretrunā ar vīdes likumdošanu un rāda tik negatīvu piemēru? Kanārijas salu iedzīvotāja reakcija arī mums ir iespēja mm, izteikties pret šiem lēmumiem, un es pateicos, ka jūs mūs uzklausāt. Kanārijas salu iedzīvotāji cīnas par savu nākotni, un ja mēs to neņemsim vērā, tas uh, radīs problēmas ne tikai Kanārijas salās, bet uh, nākotnē parādīsies daudz līdzīgu problēmu visā Eiropā. Paldies! Liels paldies, un pēdējais saraksts manā sarakstā ir Mātrē, kungs. Bet uh, uzsvēršu, ka nedrīkstat runāt pārāk ilgi. Nē, priekšsādātāji. Es nezinu, ja Lībe komiteja par to neizteiksies, varbūt zvejniecības komitejai par to būtu jādomā. Šī nav pirmā reize, ka jūs esat te un vienmēr atbilde ir bijusi vienāda. Man vispār gribētos saprast, ko tad mūsu komiteja te var darīt. Mēs saņemam daudz petīciju, kurās ir teikts, ka ir izsniegta atļauja natas urbumu veikšanai, kas pārkāp veselu virkni direktīvu. Mēs dzirdējām te par vairākām pamatdirektīvām, dzīvotņu un citas. Turklāt izskanēja arī informācija par iespējamiem interešu konfliktiem. Es nevienu negribu personiski apsūdzēt, ir uh, tiesas, kas ar, par to var domāt, bet uh, es gribēju teikt ko citu. Mums ir saņemti šie līgums, līgum, lūguma raksti un mums ir jāpārbauda, vai tie ir pamatot vai nē. Es, protams, varu paskaidrot uh, soli pa solim, kā to darīt, bet um, to nedarīšu. Es varu te atspēkot dažādus. Uh, pārmetums komisija jau 2011. un vēlreiz 2013. gadā sacīja, un turklāt arī Patoč, komisārs Patočņiks sniedza atbildi uz uh, deputātu jautājumiem, kas teica, ka ietekmes uz vīdi novērtējums ir veikts un tas notiek uh, saskaņā ar attiecīgo direktīvu. Uh, 2014. gada septembrī komisija sniedza vēl vienu atbildi, un tur ir ļoti konkrēti norādīts, kādus secinājumus komisija ir izdarījusi, rūpīgi iepazīstoties ar situāciju. Nav nekādu pierādījumu tam, kā šeit um, ir pārkāpta likumdošana, un tāpēc uzskatu, ka šo lūgumu rakstu vajadzētu slēgt. Arī šodien mēs vēl uzklausījām divas komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvis Viņi ir eh, sazinājušies ar Spāniju vairāk kārt. Ir saņemts arī Spānijas augstākās eh, tiesas eh, spriedums, kur ta, šīs prasības tika noraidīta. Mēs nedzirdam te neko jaunu. Te nav nekādu jaunu argumentu, nekādu jaunu elementu. Nu, ir tikai tāds vispārīgs satraukums. Protams, ka daži pilsoņi ir pret, citi ir prat, pār. Vieni skaļi protestē, citi nē, bet. Eh, neatkarības pārstāvi un sociāldemokrāti ir pret naftas urbumiem. Tomēr vēl pirms neilga laika izskanēja informācija, ka būtu jāizstāv turisms un jāiestājas pret eh, piesārņojumu, ko varētu radīt naftas ieguve. Tomēr vienlaikus sociāldemokrāti arī ar uh, pilnīgi tīru sirdsapziņu veica šādus urbumus. Vai tie dod kādu labumu salām vai nedod? Ja tā būtu bijusi kļūda, tad jau to neviens neaiz konstatētu, ka šādi urbumi pie Kanārijas salām tiek veikti. Sociāldemokrātu līderis Kanārijas salās sacīja, um, pašlaik viņš ir arī Kanārijas salu valdībā, un Kanārijas salu mm, pārvaldes uh, priekšsādātājs sacīja, ka nevienā pasaules valstī uh, Tad, ja ir bijusi iespēja iegūt naftu, nav bijis tā, ka tas nav mēģināts, protams, sniedzot attiecīgas garantijas. Nu, tad rodas jautājums, kurš mēlo, kura puse sniedz melati, melīgus argumentus. Gribēju teikt, ka tas viss ir ļoti relatīvi. Jebkurā gadījumā lūguma rakstus esam uzklausījuši, tur ir ietvērtas uh, Mm, vairākas lietas, kur notiek atsaukšanās uz skaitļiem. Mm, tiek minēti dažādi skaitļi, cik tālu tas ir no Fuerteventūras un Lancerotes krastiem. Mm, bet dati ir dažādi. Arī lūguma rakstos ir minēti dažādi dati par šo urbumu dziļumu šie dati tiek apstrīdēti, nekādu jaunu mm, datu, mm, datus nedzirdam. Ietekmes novērtējums ir izdarījis viss, kas tam bija jāizdara. Tam ir atvēlēts pietiekami daudz laika, un to var darīt, izdarīt 30 dienās. Un, protams, ne jau visi šo ietekmes novērtējumu ir lasījuši, un varbūt ne visiem tas arī patiks, jo uh, pētījums saka, ka kādā veidā ir jārīkojas jau tur ir pateikts, ka būtībā ir jānodrošina lielāka drošības pakāpe nekā to pārēdz eh, likumdošanas noteikumi. Tāpēc es uzskatu, ka nav jēgas vilkt to visu garumā nedomāju, ka mums vajadzētu radīt uh, maldīgas cerības, jo komisija ir runājusi un mums ir skaidri jāpauž savu nostāju. Arī visi veiktie pētījumi runā skaidru valodu. Nav jēgas uh, tukši runāt, ir jāķeras uh, pie darbiem. Uh, Dažiem šis pētījums patīk, dažiem nepatīk, bet ne jau komisija ir ļaunā. Neatkarīgi no tā, kādu lēmumu tā pieņemt, vienmēr būs kāds, kas būs pār, vienmēr būs kāds, kas būs pret. Es nedomāju, ka mums vajadzētu komisijas profesionālo darbinieku godaprātu apšaubīt. Mēs komisiju dzirdējām dzirdējām, ka nav papildus argumentu, nav nekādu iemeslu, lai paturētu šos lūgumrakstus atvērtus, nav nekādu datu, kas varētu apgāst to, ko saka komisija. Tāpēc domāju, ka šis jautājums ir jānoslēdz. Ja rodas uh, informācija par jauniem riskiem veselībai vai jauni dati, tad mēs varam pie tā atgriezties. Uh, Bet tagad mums nevajadzētu radīt cilvēkiem maldīgas cerības. Ja nav racionāla argumenta, tad nav iespējas atstāt šādu petīciju atvērtu. Liels paldies! Daudzi kolēģi ir lūguši vārdu, bet uh, man nav vairs iespējas dot to visiem. Mēs jau kavējam 20 minūtes, un es ierosinātu sakojošu lietu. Margrēta, vai tu lūdzu vārdu vēlreiz? Labi, tulki līdz šim ir izrādījuši milzīgu pacietību, kā parasti. Es no visas sirds jums pateicos. Es esmu tikpat noguris kā jūs, un, protams, ka būtu jauki vēlreiz uzklausīt komisiju un lūgumu rakstu iesniedzējus, bet mums nav vairs laika tam. Tāpēc es uh, ierosinātu paturēt šos lūgumu rakstus atvērtus. Jūs teicāt, paturiet tos atvērtus, runājiet ar lūgumrakstu iesniedzējiem. Ja parādās jaunas problēmas veselības apdraudējumam, tad mēs varam atvērt to vēlreiz. Es gribētu ierosināt pilnīgi To pašu mēs noslēdzam lūgumu rakstus, citi kolēģi saka, ka mēs eh, paturam tos atvērtus, bet kas tad šajā situācijā ir jauns? Ko mēs varam darīt kā lūgumu rakstu komiteja? Mēs varam to nosūtīt uh, vīdes komitejai, vēlreiz arī komisijai, it īpaši, ja parādās uh, jauni zinātniski pētījumi. Uh, un nu, mēs varētu lūgt komisiju paplašināt uh, savus pētījumus, uh, padarīt tos objektīvākus, uh, raudzīties vai no iesniegtajiem dokumentiem ir redzami kādi jauni elementi, un pēc tam mēs varētu, balstoties uz tiem ši, šiem jaunajiem elementiem, šo jauno informāciju, atgriezties pie tā vēlreiz. Es saprotu, ka visu to atbalsta, jā, ja? raugos zālē. Tātad bija divi priekšlikumi. Viens bija slēgt petīcijas, otrs paturēt tās atvērts. Priekšsādātāji, es esmu pret to, ka tiek veikti jauni pētījumi. Ja jauni pētījumi ir, tad piesūtiet nevis um, kā citādi Man nav nekas iebilstams, ja jaunā komisija tiek nosūtīta, ja šī jaunā informācija tiek nosūtīta komisijai. Labi, mēs eh, beidzam šo sanāksmi, vismaz eh, par to mēs esam vienisprātis, zinātne ir zinātne, un zinātnes, in, zinātnes atziņas vienmēr jāņem vērā.